Dear colleagues, um, Dārgie kolēģi, it's a pleasure for me to be here. Man liels prieks būt šajā zālē, redzēt jūs visus pēc vasaras uh, atvaļinājumiem. Un pēc pelnītas atpūtas mēs atkal varam ķerties pie darba. Es pats guvu nelielu savainojumu spēlējot vasarā volejbolu, bet, nu, es varēju arī pa parlamentu pārvietoties ar šo uh, mazo mobīlīti, kas ir īstenībā brauc ļoti ātri. Uh, sveicināti visi, un tagad varam ķerties pie um, desmitā darba kārtības punkta un arī pie nākamā kopīgā uzņēmumu nodokļu bāze un e, konsolidētā uzņēmuma ienākuma nodokļu bāze. Mūsu referenti ir Pauls Tanks un uh, Alans Lomasūrs. Nekavējoties došu viņiem vārdus, vārdu uh, sākumā Paulam Tangam un uh, tad arī Alanam, ja jums paprātām šāda secība. Katram referentam došu desmit minūtes maksimums. Ilgāk nē. Uh, Jā, šie ir divi atsevišķi darba kārtības punkti, 10. un 11. bet uh, mēs abi ar uh, Alanu Lamasūru esam pārliecināti, ka šie jautājumi ir sasaistīti saturiski un pēc savas filozofijas. Tādēļ mēs uh, pie tā piegājam ar tādu saskaņotu nostādni, un es varu arī izdarīt secinājumus par abiem dokumentiem kopīgi. Jāsaka, ka bez konsolidācijas kopējā uzņēmumu nodokļu bāze nevarētu būt pietiekami efektīva un izdevīga. Un tādēļ Parlaments eh, vēlas arī ar to visu sasaistīt kopā, nevis eh, izveidot tādu nodalošu pieeju kā komisija. Ja mēs runājam par šo eh, priekšlikumu, tas nav nekāds tāds fragmentārs priekšlikums, bet mēs runājam par saskaņotu likumdošanu, runājot par tādu sistēmu, kas vairāk balstās uz uh, galamērķi. Pašreizējās sistēmas, ņemot vērā globalizāciju un digitalizāciju, ir morāli novecojušas. Ja jūs vēlaties atrast peļņas gūšanas centrus, to noteikšana ir kļūsi daudz sarežģītāka piemēram, finanšu konstrukcijas, eh, intelektuālais īpašums, eh, visi šādi pasākuma operācijas ir ļoti grūti pateikt, kur tad ir tā, tā vieta, kurai tie ir piesaistīti. Un 20. gadsimtā, jā, bija, piemēram, fabrikas, no kuras kursteņiem cēlās dūma, un tad uzreiz arī bija skaidri redzams, kur norisinās aktivitāte un kur tiek gūta pēļņa. Šie laiki piedara pagātnē, un tādēļ mums ir jāpārskata arī sava likumdošana. Nīderlandē, manā dzimtenē, mēs esam piedzīvojuši tādu tranzītu valsts statusu. Šeit ir ļoti liela vērojama um, kapitāla plūsma. Uh, Mēs runājam arī par uh, ne tikai finansējumu, bet arī par uh, intelektuālo īpašumu. Tad, tad uh, ir arī honorāri šeit uh, tiek piešķirt un aplikti ar nodokļiem. Un tas norāda, ka pašreizējās uzņēmuma ienākuma nodokļu sistēmas patiešām uh, rada problēmas. Mēs tātad runājam par tādu uz gala mērķi balstītu principu, nevis uh, pievēršamies izcelsmes valsts principam, un tas varētu problēmu patiešām ap, atrisināt. Eiropas parlamentam vajadzētu uzsvērt, ka uh, šī um, uh, likuma došanas reformēšana ir nepieciešama, lai padarītu nodokļu sistēmu atbilstošu 21. gadsimta prasībām. Uh, un tas arī ļoti labi izceļ uh, politiskās problēmas šajā kontekstā. Nīderlanda ir tikai viens no piemēriem, un ir daudz arī mazāku valstu, kas uh, savā ziņā arī uh, līdzdarbojas uh, nodokļu bāzes graušanā. Tās mēģina piesaistīt. Uh, naudas plūsmu uh, savai teritorijai, piemēram, Luksemburgā un Nīderlandē, Eh, ir daudz vairāk eh, eh, tiešēju ārvalstu investīciju nekā visā ASV kopumā, un īrijā arī šādas aktivitātes tiek novērotas, piemēram, tur ir vairāk šo investīciju nekā Vācijā, lai gan tā ir daudz mazāka valsts. Mēs ar jauno priekšlikumu gribam visu to mainīt un uzlabot. Tas ir uh, nozīmīgs priekšlikums Eiropai, lai varētu modernizēt uzņēmumu nodokļu sistēmu un lai varētu pielikt punktu arī uh, tādām negodīgām konstrukcijām, un, protams, ir jārada vienlīdzīgi spēles noteikumi. Ja runājam par nodokļu plānošanu, um, tāda paredzamība ir vienkāršāka lieliem uzņēmumiem, un esmu arī iepazinies ar vairākiem uh, pētījumiem par valstīm, un jāsaka, ka e- MVU samaksā vienu trešdaļu vairāk nodokļos nekā lieli uzņēmumi. Uh, Un, eh, protams, jūs varētu teikt, ka tā nav efektīva pieeja, un mēs negribam šādu situāciju radīt. Eh, tas rada mm, negodīgu vai tādu nevienlīdzīgu attieksmi pret MVU. Tādēļ es patiešām mudinātu Eiropas parlamentu šo reformu atbalstīt. Papildus tam gribu teikt, ka kaut kas tomēr ir izlaists Es jau, jau to pieminēju, un ja mēs runājam par šo um, uh, nodokļu bāzes uh, drupināšanu, tad viens no mm, galvenajiem problēmu lokiem bija tāds, ka nenotika, netika ar nodokļiem um, aplikti daudzi digitālas ekonomikas produkti. Uh, un tika piedāvāts termiņu pagarināt uz pieciem gadiem. Bet kādēļ? Kādēļ gaidīt? Mēs taču zinām, ka Google, Facebook, Amazon ir uh, klātesoši Eiropas uh, ekonomikā. Mēs izmantojam viņu pakalpojumus, bet tā kā tie nepiedalās šajā Eiropas nodokļu sistēmā, viņi var pēc savas patiks izvairīties no nodokļu maksāšanas. Es kopīgi ar Alanu Lamasūru gribēju pateikt, ka ir uh, jāpliek ar nodokļiem arī digitālās platformas. To varētu dali, darīt divos posmos. Pirmām kārtām runāt par kopīgo ko uzņēmumu uh, nodokļu bāzi, ir jāatrod šī digitālā klātbūtne, kur tad platformas gūst peļņu, kur tās atrodas. Tām ir patiešām jāmaksā nodokļi valstīs, kur tās darbojas. Un jāsaka, ja, piemēram, eh, Facebook tiek ļoti plaši izmantots Vācijā, tad arī Vācijā Facebook ir jāmaksā nodokļi, un tas pats attiecas arī uz citām valstīm. Un, ja mēs runājam par konsolidēto nodokļu bāzi, uh, šeit tiek izmantot nedaudz cita veida dati. Es domāju, ka Igaunijas prezidentūra noteikti strādās pie tā, un Vācija un Francija noteikti arī kaut ko darīs. Nu, nevaram gaidīt vēl piecus gadus. Darba grupām ir jāapspriežas, ko darīt, kā iekļaut šīs digitālās platformas kopīgajā nodokļu uh, sistēmā ieņēmumu, uzņēmumu ieņēmumu nodokļu sistēmā. Tas vēl pagaidām nav sagatavots, bet mums vajadzētu to iekļaut priekšlikumā un patiešām, ka jāsaka, ka konsolidētā bāze ir pietiekami laba, robusta uzņēmuma nodokļu sistēma. Un tā ir arī vienkāršāka. Ja es pastos uz uzņēmumu ieņēmumu nodokļu sistēmu Nīderlandē. E, kādreiz e, ar to sastapos strādājot arī savā parlamentā, nacionālā parlamentā. Šī sistēma kļūst sarežģītāka gadu no gada un e, tā kļūst aizvien necauradzamāka, apjomīgāka, nu nekas neiet zudumā tieši pretēji. Tādēļ, ja jūs šo priekšlikumu rūpīgi izlasīsiet, varēsiet saprast, ka tas ir visai vienkārši. Tādēļ arī ziņojumā tiek piedāvāti zemāki sliekšņi eh, no 70 eh, līdz 40 miljoniem, un vēlāk vispār mēs piedāvājam atteikties no sliekšņu vērtībām. Protams, ir milzīgi uzņēmumi, bet vienkāršāka nodokļu sistēma nāk par labu visiem, arī mēroga ekonomikām, jo zemāki sliekšņi Tas nozīmētu, ka arī um, būtu godīgāka nodokļu iekasēšana. Un, protams, arī mazāki uzņēmumi grib uh, palielināties, grib kļūt bagātāki, un ja viņi uz, uz, uz šiem uzņēmumiem attiecinās vienotu nodokļu sistēmu, tas tiem arī būs tikai izdevīgāk. Un, ja mēs runājam par nodokļu konkurenci, Neskatoties uz to, uh, kā tas varētu ietekmēt kaimiņu valstis, joprojām šāda konkurence pastāv, un es piedāvāju um, tādu minimālo PVN uh, ieviest uh, vismaz 18% apmērā to harmonizēt. Tas būtu viss pagaidām no manas puses, priekšsēdētāji kungs. Ja jums, kolēģi, ir kādi komentāri, ar prieku tos uzklausīšu, un jāsaka, ka Alans Lamasūrs Mēs esam nevien e, uzstājušies šeit, Eiropas parlamentā, esam devušies uz Igauniju, Luksemburgu, Beļģiju, esam tur runājuši ar deputātiem un turpināsim Hāgā, Berlīnē, Sofijā šo uh, Eiropas tūri. Uh, tas patiešām ir ļoti svarīgs priekšlikums. Mēs saprotam, uh, ka ir bažas un tas ir jāuztver nopietni. Un tas pats arī attiecas uz uh, diskusijām um, šo pēcpusdienu. Mēs ar prieku uh, uzklausīsim jūsu viedokļus. Paldies! Thank you very much to the rapporteur. Lies paldies referentam. Un tagad došu vārdu Lamzūrkungam, kas ir referents par KKUNB. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Es vispirms gribētu apstiprināt to, ko teica kolēģi, ka mēs uh, sadarbojamies roku rokā, tā it kā būtu līdzreferenti visam šim jautājumam kopumā. Ir, protams, jautājumi, kuros no politiskā viedokļa mums ir zināmas domstarpības. To mēs arī paskaidrosim, un komisija tad būs kā šķīrētiesnesis. Taču kopumā fundamentāli mēs esam viensprāts par priekšlikuma garu kādu ir piedāvājusi komisija ar šīs direktīvas starpniecību, un esam par to, ka ir jāpieliek klāt divi politiski mērķi. Papildu tiem, ko piedāvā komisija. Komisija piedāvā šo tekstu kā papildinājumu un kā noslēgumu iniciatīvu virknē, kas ir īstenota jau vairāk nekā divus gadus, lai izvairītos no agresīvas nodokļu politikas. Um, Eiropas Savienībā. Tas ir sākotnējs mērķis. Mēs pielikam klāt vēl divus mērķus. Pirmkārt, lai labums būtu vairumam es uzņēmumu, visiem uzņēmumiem, kas būtu uzņēmumi, kas tātad eh, izmantotu kopējā tirgus, eh, taisnīgi kopējā tirgus un atbilstīgi kopīgā tirgus eh, nosacījums, kas būtu moderns un taisnīgs un veicinātu uzņēmumu konkurētspēju. Otrs mērķis kā to labi teica arī Pauls, ir rast veidu, kā uzlikt nodokļus digitālajai ekonomikai un kā uzlikt nodokļus tiem uzņēmumiem, kas šobrīd, izmantojot to, ka viņiem nav pastāvīgās mītnes kādā no ES valstīm, viņiem izdodas izvairīties no nodokļu nomaksas eh, tiem peņas apjomiem, kurus eh, tie gūst ārpus ASV, piemēram. Šis mērķis uzlikt eh, nodokļus digitālajiem uzņēmumiem var likties pagaidām vēl utopisks. Taču mēs eh, esam ļoti priecīgi konstatēt, ka aizvien vairāk eh, starptautisko dalībnieku aptvērt to, cik tas ir svarīgs jautājums, un sevišķi Igaunijas prezidentūra un ekonomikas un finanšu ministrija vēlas iekļaut prezidentūras darba kārtībā šo jautājumu un kā to norādīja arī jaunais Francijas republikas prezidents, paziņodams uh, pēc tikšanās ar Vācijas uh, kolēģiem un uh, kopš nākamā ekofin, tātad abas šīs valstis iespējams nāks klajā ar šo digitālās ekonomikas nodokļu uzlikšanas jautājumu. Mēs saprotam, ka šis ir ļoti komplicēts dosie un ir arī dažādas politiskās krūtības. Tas nu ir skaidrs. Katrā ziņā abas direktīvas ir saistītas, kā to teica Pauls. Visi dalībnieki, vai tie būtu sociālie vai ekonomiskie dalībnieki, ar kuriem mēs šeit konsultējamies, uzskata, ka pieņemt vienu direktīvu bez otras būtu ne nesaprātīgi, jo tas būtu neefektīvi. Mums ir vienota pieeja šajā jautājumā, un uh, vairumā gadījumā tātad mums ir vienots viedoklis, uh, kā jau teicu ar kolēģi, taču ir domstarpības divos jautājumos. Pirmkārt, par slieksni. Sociālistu un tautas partijas grupas uh, sākotnējās pozīcijas šajā jautājumā ir atšķirīgas. Kā jau mums tas ir gadījies citos jautājumos, uh, vai ir jābūt 50 uh, miljoniem vai 40 miljoniem vai kādam citam skaitlim. Bet es gribētu uzdot šādu jautājumu. Kādai vispār jābūt slieksnim? Vai nu šī reforma sniedz labumu visiem uzņēmumiem, arī mazajiem, vai arī tā reforma, kas ir uh, sarežģīta un uzliks papildus logu, un tad kādēļ gan tādu uzlikt uh, arī lielajiem uzņēmumiem. Vienmēr ir iespēja mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iesaistīties šajā sistēmā. Varētu būt viens no argumentiem, taču uzņēmumi, kas varētu piedalīties, nevienmēr ir pietiekami kompetenti, lai varētu to pilnvērtīgi darīt, un arī nodokļu iestādēm būtu vienkāršāk, ja būtu viens vienīgs režīms Tādēļ mums vajadzētu uzdot šādu jautājumu, kādēļ tad vispār šāds slieksnis ir vajadzīgs. Otrs jautājums, eh, ņemot vērā mūsu tradicionālās politiskās atšķirības, kurām nevaram vienoties, ir tas, vai nevajadzētu arī likmi norādīt minimālo likmi, ne tikai bāzi. Vēlos uzsvērt, ka ir divi koncepti par eh, minimālo likmi viens koncepts ir politiskais, kas apgalvo, ka uzņēmumiem jāmaksā vismaz x procenti no peļņas. Ir tehniskais koncepts no otras puses. Un tas savukārt nozīmē to, ka ir abos virzienos jāharmonizē, jāsaskaņo šī sistēma, kas uh, nozīmē to, ka ir minimā, minimums nodokļu jāmaksā. Ko tas vispār nozīmē? Tāds varētu būt jautājums. Uh, Bet, nu, tātad varētu būt valsts, kurās ir um, pusprocents vai procents uh, būtu jāmaksā. Nu, uh, tas uh, varētu būt tāds izņēmuma variants, kā mēs esam konstatējuši kopš lukslīgas gadījuma. Grozījumi, kurus piedāvāju kā kā UNB jautājumā, tāpat kā to daram pārus iepriekšējā direktīvā, lai vienlaikus stātos spēkā šīs direktīvas ar šādiem uzlabojumiem. Ja mēs pieņemam, ka nebūs 27 valstu vienošanās, tad, lai iespējami ātri tiktu palaista pastiprinātā sadarbības procedūra. Daži valstu parlamenti mums nosprauda šādas prasības par to, ka nodokļu bāzes e, izmaiņas varētu negatīvi ietekmēt dažu valstu nodokļu iekasēšanu un e, atkal pozitīvi citās valstīs tas varētu izrādīties. Taču es vēros, vēlos uzsvērt, ka šobrīd neviens to vēl nevar e, reāli izvērtēt. Komisija nav mums iesniegusi nepieciešamo informāciju, un es nevaru šobrīd to pilnīgi skaidri izvērtēt. Taču es piedāvāju izveidot kompensāciju fondu, ko pirmo gadu finansētu uh, pārmaksas, eh, kas varētu rasties atšķirīgos režīmos un kas ļautu sekt iztrūkumus citās valstīs. Komisija attiecīgi varētu piedāvāt eh, mehānismu, kā varētu darboties šāds eh, neapšaubāmi pagaidu mehānisms, un kas varētu arī attiecīgi pielāgoties pēc tam uh, tām pārmaiņām, kādas eh, būs eh, katrā konkrētajā dalība valstī. Kā to norādīja Pauls, ja mēs vēlamies, eh, lai labāk tiktu ietvērtas arī digitālās aktivitātes, tad šajā konsultētajā kritērijā jāņem vērā ne, ne tikai trīs uh, SO kritērija, Massachusetts kritērija, bet uh, ir arī jāņem vērā pakalpojumu izmantotāji un interneta uh, platformu specifika. Es piedāvāju matemātisku formulu, kas ir formula, ko visi varēs uh, saprast un apstrīdēt. Un tos uh, piedāvāju, lai mēs varētu sākt vispār par to debatēt. Lai tas neprobežotos tikai ar tā saucamo sadalījumu formulu, jeb Massachusetts eh, formulu, ko izmanto jau kopš 20. gadsimta vidus. Cita starpā es um, piedāvātu arī to, ka parlamentam katru gadu vajadzētu izvērtēt um, režīmu, ņemot vērā notikuma attīstību nacionālajos parlamentos, un ka pēc pieciem gadiem, pēc piecu gadu perioda, kad tiek izdarīts uh, slēdziens par uh, pirmo piemērošanas periodu, Komisija nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, lai piešķirtu daļu vai visus, ja nepieciešams, nodokļu ienākumus, kas ir radušies no šīs kopējās konsolidētās bāzes, par labu ES budžetam. Tās, protams, jau ir, tas jau, jau no citas operas, bet tā kā mēs par to runājām ekon komitejā budžeta kontekstā, tad mēs varam te runāt par to, vai mēs finansējam ES budžetu vai Eirozonas pašu resursu kapacitāti. Katrā ziņā, ņemot vērā, ka bāze jau 40 gadus kā harmonizēta, tad mums būtu iespēja tātad finansēt tādā vai citā veidā ES budžetu. Ja mēs saskaņojam uzņēmumu nodokļu bāzi, nu, tad es domāju, ka, protams, būs priekšrocības, būs trūkumi, taču kopumā es domāju, ka šie jautājumi ir ļoti būtiski. Paldies! Liels paldies Lamasūra kungam! Tagad došu vārdu vēmu referentiem, 8 minūtes katram, ja vien jūs nesat sadalījuši savstarpēji laiku, kā tas ir auda gadījumā. Vispirms Markus Fērbēs, eh, vicepriekšsēdētājs. Es paldies. Vēlos eh, pateikties abiem referentiem par iesniegtiem priekšlikumiem. Balstanks eh, arī EPP grupu pavadīja kā ēnu referents mūsu darbos, līdz ar to nodarbojoties intensīvāk ar šo jautājumu, vajadzētu padomāt par uh, sekām, kādas varētu būt šim priekšlikumam nodokļu aplikšanas sektorā. Citādi mēs runājam tikai teorētiski un diez vai dalība valstis pieņems šos priekšlikumus. Tagad uh, ietekmes novērtējums tika veikts jau 2011. gadā. Tas tagad ir nedaudz novecus, bet um, pēdējo mēnešu laikā tika daudz runāts nodokļu iestāžu līmenī, dalību valstīs un šķiet, ka ietekme uzņēmuma ienākumu nodokļa jomā varētu būt milzīga līdz pat 40% no UIN uh, ieņēmumiem varētu būt skarti. Uh, Kāpēc? Jo notiek uh, zināma pārdale uh, šī priekšlikuma ietekmē. Mēs tagad runājam par kompensējošo fondu, kas iespējams mīkstinās šo ietekmi piecu gadu laikā, un tad mums ir arī izpētes un attīstības um, izmaksas, kas domātas uh, izaugsmē un inovācijām. Uh, Tagad, ja mēs uh, paplašināsim priekšlikumu un uh, runāsim par 40 miljoniem lielu sliekšņu vērtību, pamazām nonākot līdz pat nulei, aizstājot uh, visu sistēmu ar UN dalību valstīs, tas vēl varētu sāsināt šo um, šo priekšlikumu ietekmi un līdz ar to iespējams sadusmot dažas dalību valstis, kas nebūtu gatavas uh, pieņemt uh, tik tālējošu priekšlikumu, kas vēlas būt uh, uh, ieņēmumu neitrālākas un uh, tad iespējams varētu asirēģēt um, šajā diskusijā. Protams, uh, harmonizētām Mm, Eiropas līmeņa sistēma visiem uzņēmumiem ilgtermiņā ir racionāla, jo ilgtermiņā eh, dalību valstis paralēli nevar eh, pārvaldīt divas eh, UN sistēmas Eiropas līmenī un nacionālajā līmenī. Mm, administratīvais sloks arī palielinās, ja runa ir par divām sistēmām. Pagaidām notiek sarunās arī ar komisiju, un ilgtermiņā mēs neko īsti nevaram paredzēt. Jo pagaidām komisijā par ietekmi neko daudz nevar pateikt. Protams, trūkst attiecīgas statistikas, ko varētu izanalizēt. Līdz ar to es nevēlētos jau tagad tik radikāli paplašināt darbības jomu. Te vajadzētu darīt to lēnāk, ja vispār, un piesardzīgi. Runājot par eh, izmaksām izpētei, tās varētu ietekmēt UIN ieņēmumus, un te mēs runājam par eh, spēju noteiktus eh, ien, ieņēmumus atvilkt, kas, protams, ietekmēs visu nodokļu aplikšanas sistēmu. Un tagad mūs interesē vai šim priekšlikumam varētu būt arī zināmas blaknes, vai to varētu ļaunprātīgi izmantot, kā varētu arī definēt izpētes izmaksas, vai tās nevarētu būt vienkārši operatīvās izmaksas, un kā būtu ar uzņēmumiem, kas uh, negūst peļņu. Uh, bet kam tomēr vairāk jāinvestē izpētē, lai kļūtu konkurētspējīgākiem un strādātu ar peļņu. Te ir daudz atvērtu jautājumu. Pagaidām mēs runājam par iespēju at, atskaitīt izmaksas izpētei. Labi, ka mums ir šāds idejas, bet jāpadomā par detaļām. Tagad uh, spēja, tagad iespēja darīt to pašu attiecībā uz izaugsmas un inovācijas izmaksām. Tas ir visnotaļ apsveicami. Mēs parlaments noteikti iestāsimies par to, bet tad nepieciešams tāds um, atlaižu mehānisms vai atvalkamo. Mm, izmaksu mehānisms, kam jābūt ļoti mm, sabalansētam, un eh, par to mēs noteikti vēl runāsim. Kā mēs varam atrisināt šīs problēmas? Uh, mēs varētu runāt vairāk par pašfinansējumu un pašfinansējuma uh, pievilcību, un, mm, lai šo pievilcību uzlabot, varētu varbūt piedāvāt uh, atlaides vai uh, papildu priekšrocības attiecībā uz procentiem, procentu likmēm. Un tad runāts arī tiek par digitālo uh, dimensiju, digitālajām ražotnēm. Attiecīgi procedūra tiek ierosināta konsolidācijas procedūra. Mēs redzam, ka UN likumdošana digitālajā laikmetā eh, skar arī datus un algoritmus, ne tikai ražotnes. Mums tagad izveidojas eh, veselas sistēmas, eh, kas, kurās jāierēķina šie jaunie elementi un uh, Te tiek ierosināts um, ņemt vērā uh, digitālas platformas, digitālo pēļņu uh, un sliekšņa vērtība 5 miljoni eiro tiek piedāvāta. Man tas varētu radīt problēmas, uh, skatot tieši no īstenojāmības aspekta. Un tad arī jābūt deleģētajam aktam, komisijai, un es nezinu, vai tas mums nesīs labumu. Un pēdējais komentārs referents aicina Eiropas līmeņa minimālo efektīvo UN likmēs. Pats biju eh, taksud viens, taksud divi pana diskusijas un um, zinu, par ko šeit ir runam bet uh, neesmu pārliecināts, ka šis priekšlikums nāks par labu Eiropas pilsoņiem. Bet uh, jādina, ka dalību valstīm šeit ir ekskluzīvā kompetence. Mm, te var runāt gan par akcijas nodokli, gan par uh, eh, PVN. Un mēs zinām, ka tur darbi ir uz priekšu, tā ka te jābūt īpaši piesardzīgiem runājot ar padomu. Bet paldies par to, kas jau paveikts un prieks par turpmāko darbu. Paldies, Ugbajē. Paldies priekšsēdētājiem. Es uh, izteikšos par Alēna Lamasūra teikto. Uh, Un tad es nolasīšu Pervānšas Bēreses ziņu, kas nevarēja šodien ierasties. Nu, varbūt jūs zināt, Beļģijā 220 miljārdi eiro 2016. gadā tika pazaudēti uh, fiskālajā uh, paradīzē. Un, uh, tas ir vairāk par uh, pusi no uh, Beļģijas uh, valsts ieņēmumiem. Un, godīgi sakot, Beļģijā mums uh, ļoti bail no visāda veida transakcijām ar Kaimanu salām vai Monako, jo visa šīs transakcijas parasti beidzas ar nodokļu nemaksāšanu vai šo transakciju mērķis ir izvarīties no nodokļu maksāšanas. Uh, Tātad eh, nodokļu aplikšanas sistēma ir jāgroza, tas ir skaidrs. Astronomiskās summas katru gadu tiek zaudētas, tās varētu palīdzēt reālai ekonomikai, pilsoņiem, infrastruktūru uzlabot, slimnīcas, skolas un tā tālāk. Es pievienojos Alēnam Lamas Sūram un uh, viņa ierosinātiem projektam attiecībā uz uh, KKUINB. Tas tiešām varētu kaut ko mainīt realitātē, bet tas jādara ātri. Šo dosiju mēs skatām ilgu laiku, 2011. gadā šķiet. Mēs sākām runāt par KKUINB. Tad šis šo priekšlikumu sāka skatīt uh, visas iestādes pēc kārtas. Un komisija tagad ir atgriezusies pie šī jautājuma. Mm, nu, parlaments arī ir nopietni, ļoti nopietni ķeries pie darba. Paldies par to vēlreiz abiem referentiem. Es domāju, protams, arī par kopējo uzņēmumu ienākumu nodokļa bāzi, Pāla Tanga priekšlikums un piedāvājam priekšlikumu paplašināt um, darbības jomu, iesaistot digitālos pakalpojumus un uh, digitālos uzņēmumus. Protams, jāharmonizē nodokļu aplikšanas noteikumi Eiropā. Uh, te jāievieš minimāli standarti, kam jābūt ambicioziem. Svarīgi visus uzņēmumus pakļaut šiem, šiem noteikumiem un nevajadzētu runāt tikai par um, par noteiktu slieksni um, atsevišķiem, atsevišķo uzņēmumu apgrozījumiem. Te nepieciešams, nepieciešama vienota standarta visiem, vai uh, tas vispār nebūs iespējams realitātē, bet ieviest sliekšņa vērtību, kas būs pārāk uh, augsta, tas vienkārši nav prātīgi. Mēs runājam par taisnīgu iekšējo tirgu, par labāku fiskālo konkurenci, konkurētspēju Eiropas Savienībām. Nevajadzētu kaitēt arī valsts uh, kasei ar šiem pasākumiem. Uh, es domāju, ka visi politiķi būtu pār šiem pasākumiem, gan uh, labējie, gan kreisie politiķi noteikti atzītu šo pasākumu nepieciešamību un ir laiks par to vienoties un virzieties uz priekšu. Un tagad uh, Pervanšas Bereses, uh, S&D koordinātoras vārdi, kas nevarēja šodien būt šeit. Uh, Bereses uh, kundze vispirms pasakās abiem referentiem. Tas ir labs izies punkts par saturu četri aspekti. Visu pirms uh, laika grafiks, ko ierosina komisija. Atvainojiet, kaut ko sajaucu, saka runātājs. Protams, vajadzētu eh, visām iestādēm atbalstīt šo priekšlikumu, arī parlamenta loma šeit ir ļoti svarīga. Otrkārt, fundamentāli ir eh, izmantot, eh, piesaistīt arī digitālo sektoru, vajadzētu ņemt vērā mm, to, ka internetā pastāv tāda liela kapitāla mobilitāte. Uh, Treškārt vēlamies vairāk investīciju inovācijās. Mm, tad vajadzētu arī šo pašfinansējumu veicināt, um, bet uh, vajadzētu izpētīt, kā to uh, izdarīt, uh, neradot papildu riska faktorus, lai palīdzētu pilsoņiem vispirms. Un ceturtkārt par slieksni. Te vajadzētu pavirzīties uz priekšu. Bērēsas kundze saprot uh, argumentus gan pār, gan pret, bet uzskata, ka Eiropas Savienībai jāatrisina šis jautājums pēc iespējas ātrāk. Mm, te uh, varētu runāt par nulles likmi. Mm, tas varētu tas varētu nest peļņu 500 miljonu apmērā gadā um, un uh, palīdzētu atrisināt šo 27, ja ne 8 nodokļu aplikšanas sistēmu problēmu. 2011. Uh, gada priekšlikums uh, toreiz mm, tika rūpīgi izskatīts, bet netika pieņemts jo domstarpības bija pārāk lielas, nevajadzētu atkārtot šo kļūdu tagad. It kā tagad uh, situācija nedaudz mainījusies, bet mēs ne, tiešām nevaram atļauties vēl vienu neveiksmi. Mēs runājam arī par um, Brexit situāciju, notiek sarunas, un uh, nevajadzētu aizmirst par šīm sarunām. Tad vēlreiz paldies abiem referentiem un cerams, ka tiks izstrādāta uh, gotikā Rīgā parlamenta nostāja un uh, ļoti drīz tiks panākts progress pie šī priekšlikuma. Paldies! Sanderlunds. Paldies! Šodien runāšu labprāt nederlandiešu valodā. Un Jāsaka, ka reģions, kuram es piedaru, īstenībā zaudēs, nebūs ieguvējis, ja mēs ieviesīsim šo jauno nodokļu bāzi. Un vienmēr jā, šeit kaut kas slēpjas aizmugurē. Protams, ka uzņēmumi ļoti atšķirīgā veidā maksā nodokļus, ņemot vērā, kurā valstī tie atrodas. Mēs ļoti labi atceramies tā visa priekšvēsturi, ka komisija gribēja to visu harmonizēt pa sētas durvīm. Jūs ļoti labi atceraties, kas notika ar šo priekšlikumu. Nu, tas kaut kur vienkārši izčibēja. Un, ja mēs runājam par uzņēmumiem, šāda harmonizēta bāze patiešām varētu būt ieguvums. Referents tanks jau runāja par papildus efektivitāti, ka uh, tas varētu būt lētāk un vienkāršāk. Bet, jā, jums jau, jau nav jāuztraucas, kas pēc tam notiks ar šiem nodokļiem. Pēc tam dalībvalstīm ir jādomā, ko ar šo iekasēto naudu darīt. Un te jau, lūk, Eh, parādās, kur suns ir aprakts. Un Ja uzņēmumi, kas ir, piemēram, aktīvi citās valstīs, tiem ir jādomā par cita veida aktivitātēm un, un par to, kā to visu sadalīt. Ir dalība valstis, kas ir konkurētspējīgākas, kas daudz eksportē, tas noteikti tām nestu zaudējumus. Un ja mēs šajās debatēs uzstājamies, padomāsim par konkurētspējīgām, inovatīvām valstīm, tās vajadzētu apbalvot, tās nevajadzētu sodīt, bet ar šo priekšlikumu tās, diemžēl, tiks sodītas, jo tām būs arī mazāk nodokļu ienākumu. Un, ja mēs runājam par diviem soļiem, ko piedāvā komisija, tā tad eh, ienākumu bāze un pēc tam konsolidētā bāze, bet tas, eh, tā ir obligāti uzspiest sistēma, nevis brīvprātīga sistēma. Mēs arī zinām, ka šo sistēmu parlamentā atbalsta daudzi, bet es katrā ziņā uzskatu, ka tas ir problemātiski un ietekmes izvērtējums nav nekas jauns. Lamasūra kungs nu pat izteicās un viņš teica, ka neviens nevarēs uh, šo. Uh, uh, īstenībā neviens nevar uh, prognozēt, kāda uh, šim priekšlikumam būs ietekme, neviens un eh, komisija vēl nav sagatavojusi ietekmes izvērtējumu, tas patiešām rada bāžas. Un tas nozīmē, eh, vai patiešām šis priekšlikums eh, tik labvēlīgi ekonomika ietekmēs. Bet dalību valstīs situācija ir atšķirīga, mēs ar skaitļiem nesam iepazinušies un pēc Ferbera kunga vārdiem Viņš teica, ka šeit varētu runāt par 40% palielinājumu, bet tā jau nav. Nevar tā būt, ka mēs nevaram eh, iepazīties ar precīzākiem skaitļiem tik eh, svarīgā jautājumā, ka mūsu rīcībā nav vairāk tādas um, uzticamas statistikas, jo tas rada nedrošības sajūtu. Un līdztekus. Um, ietekmes izvērtējumam gribēju pieminēt arī mazākas dalību valstis. Uh, Un daudzi, protams, es pieļauju, ir iepazinušos ar lielu konsultācijas uzņēmumu pētījumiem, kas ir izpētījuši, kādā veidā tad šīs jaunās struktūras ietekmēs uzņēmums un ir nonākuši pie secinājumiem, ka zaudētājs būs mazās valstis, bet tām ir jāizmanto fiskāli stimuli, lai varētu arī piesaistīt uh, ārvalstu lielos uzņēmumus. Bet uh, tas vēl nav viss. šīs mazās valstis būs uh, pirmie upuri, uh, kas cietīs, ja būs šie um, divi, ja būs šīs divas nodokļu bāzes. Uh, Un eh, es eh, šovasar biju eh, atvaļinājumā Maltā, un tur patiešām ir ārkārtīgi interesanti nodokļu sistēma, PVN 5%, nu ļoti maz. Un es atvainojos, ieņēmumu uzņēmumu ieņēmumu nodoklis 5%. Un, jāsaka, mums ir jāpiedāvā šīm valstīm iespēja uh, Uh, piesaistīt gan investīcijas, gan būt arī pievilcīgam nodokļu lomām. Un ja, piemēram, īrija godīgā veidā nevarētu konkurēt pateicoties fiskālajiem stimuliem, kā tad tā galu galā varētu um, piesaistīt pietiekam daudz uzņēmumu savā teritorijā? Mēs, uh, ja mēs runājam par konsolidēto bāzi, jāsaka, šis uh, sadalījuma uh, Uh, uzstādījuma šī sadalījuma formula īsti neatšķiras no 2013. gada. Uh, tur bija ir atkal tie paši klupšanas akmeņi, proti mazās valstis atkal būs zaudētājs. Esmu par to pārliecināts. Un tādēļ es uh, lūgtu mazās dalību valstis būt piesardzīgām. Un šeit tiek runāts par tādu ļoti lielisku risinājumu, bet Noteikti šeit ir bijušas arī vēl citas diskusijas. Mēs te runājam par bāzi, bet nevis par tarifiem. Un kolēģis Lamasūrs arī pieminēja pašresursus. Visas šīs debates uh, nu, kaut kur tiek paslēptas aiz šīm debatēm. Es domāju, ka te ir aprakti vairāki suņi neviens vien un. Uh, Mums noteikti vajadzētu organizēt tādas eh, plašākas diskusijas, kādu e, es, mēs vēlamies pieredzēt, vai tādu, kas vēlas vairāk harmonizācijas, un jāsaprot, kas tad būs ieguvēji. Tās būs lielās valstis, spēcīgas tautsaimniecības, ne jau katrs, vai arī mēs gribam tādu Eiropas Savienību, kur katrs var progresēt un attīstīties, visas dalība valsts neatkarīgi no tev izmēriem. Lai to panāktu, vienīgā iespēja ir parūpēties par to, lai dalība valstis godīgā, atbilstošā veidā varētu konkurēt cita ar citu, lai tās varētu piesaistīt savās teritorijās uzņēmumus, lai tās būtu pietiekami pievilcīgas konkurētspējas un fiskalitātes jomā. Man šķiet, ka godīga konkurence ir labākais risinājums, tā vismaz ir manās acīs. Uh, Un tādēļ būtu patiešām ļoti žēl, ja šādas pamatīgas debats nenotiks par tik būtisku ziņojumu. Man tagad jāskrien uz uh, balsošanu intā, bet uh, pēc tam arī atkal um, nekavējoties atgriezīšos zālē, lai turpinātu klausīties diskusiju turpinājumā. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdātājiem par eh, KKUND. Paldies uh, Polam Tangam, referentam pie šī dosie. Viņš pareizi norāda. Tas ir viens no iztrūkstošiem posmiem mūsu juridiskajā arsenālā, lai uh, virziet uz priekšu šo jautājumu, bet um, nodokļu konsolidācija jāpaliek būtiskam elementam visā šajā Eh, reforma. Tikai šādi mēs varēsim izvairīties no transfercenu roba, ko pagaidām eh, multinacionālās korporācijas veiksmīgi eh, izmanto. Tagad man interesē, vai varētu saskaņot abu direktīvu ieviešanas datumus, lai to labāk sekmētu. Uh, Un nu, tad, eh, protams, digitālās sektora iesaistīšana ļoti labi, ka referents vēlos pie permanent establishment definīcijas iekļaut arī digitālo sektoru, eh, jo svarīgi ir uzsvert, ka eh, fiziska klātbūtne nevienmēr ir vajadzīga, lai veiktu uzņēmē darbību ar mūsu digitālo attīstību. Uh, bet es nevēlos ieviest minimālās eh, nodokļu likumes, eh, ņemot vērā eh, šī priekšlikuma būtību un dalībvalstu pretestību uz doto brīdi. Es drīzāk atteiktos no šīs idejas, nekā mēģināt to īstenot. Runājot par darbības jomu, mums notika uzklausīšana maijā par šo tēmu. Es, mani tagad interesē, vai šo sliekšņu vērtību ir vērts ieviest un kā tas praksē izskatītos, vai tas nozīmē, ka dalībvalstīm būtu divas dažādas sistēmas - MVU un multinacionālajām korporācijām. Tad at, at, atskaitīšana, atlaide, kas domāt izpētei un izaugsmi inovācijām. Uh, Jā. Eh, interesanti, ko tad darīs multinacionālās uh, korporācijas. Tagad tekstā parādās uh, izmaiņas no 50% līdz 30, uz 33%. Kāpēc interesanti? Tātad par uh, izmaiņām skaitļos varbūt referents varētu paskaidrot savu savu uh, plānošanu šeit. Labi, paldies. Atvainojiet, pirms jums vēl kāds izteiksies. Jā, tad uh, KKU INB. Paldies kolēģi, priekšsēdētāji. Paldies Lamas Urekungam par um, ziņojumu projektu. Tas ir labs sabalansēts un labs izējas punkts. Ļoti labi, ka mēs runājam par MVU priekšrocībām. Galu galā tieši šie uzņēmumi gūs visvairāk labumu no jaunās sistēmas. Tiem nevēlas uh, tagad burties cauri 28 nodokļu sistēmām, un viņam vienkārši arī resursu nav. No. Un mūsu mērķis ir piedāvāt viņiem taisnīgas, taisnīgus spēles noteikumus, uh, tieši tā, tādus nosacījumus, kuros strādā multinacionālās korporācijas, jo nav taisnīgi, ja MVU tiek uzlikti uh, lielāki nodokļi salīdzinot ar uh, viņu daudz nacionāliem uh, kolēģiem. Tad MVU būs iespēja izvēlēties šo sistēmu. Un, godīgi sakot, sadarbībai uh, KKUNB piedāvā vairāk iespēju. Varbūt būs nepieciešams laiks, lai pie tā pierastu, bet pēc eh, šī pārējais posma tas ļaus arī ietaupīt administra uz administratīvajām eh, izmaksām. Mēs vēlamies arī stimulēt investīcijas eh, izpētē un attīstībā, tā ka ļoti labi, ka pastāv šī iespēja at atskaitīt uh, Uh, izmaksas un atbalstu abas uh, atskaitāmās kategorijas. Bet uh, pieļauju, ka te ir iespējama ļaunprātīga izmantošana un arī, ja tā nenotiek, tas varētu negatīvi ietekmēt valsts, kas dalība valstīs. Tāpēc atbalstu kompensācijas fonda ideju. Uh, Un iespējams varētu padomāt par priekšlikumiem, lai uh, ierobežotu potenciālo zaudējumu. Protams, jārīkojas piesardzīgi. Protams, jāņem vērā inovācijas, kas pastāv rūpniecības nozare, bet, ja tiek ieviesti grozījumi, tiem jābūt balstītiem uz zinātniskiem atziņām un uh, Uh, par tiem jādiskutē ar komisijas dienestiem, lai izvarītos no robiem likumdošanā. Likumdošanai arī jātiek ieviestai savlaicīgi. Noslēgumā, tā kā UNB veicina izaugsmi un konkurētspēju, konkurētspēja ir ļoti svarīga dalību valstīm. Un uh, nodokļu bāze un infrastruktūra šeit ir ļoti svarīgi faktori, kas varētu uzlabot iekšē tirgus konkurētspēju un līdz ar to arī visas Eiropas Savienības konkurētspēju. Paldies! Paldies! Un tagad mm, atkārtī. Paldies eh, priekšsēdētājiem! Paldies arī abiem referentiem. Par abiem ziņojumiem reizēm es teikšos paldiešu manus uzskatus un arī eh, dažus goja kolēģu uzskatus. Man interesē šeit piedāvātās formulas un da daži grāmatvedības aspekti. Es uh, iestājos par nodokļu suverenitāti, mm, nacionālo uh, parlamentu skatu punktu, mm, bet uh, arī uh, globālo pieju. demokrātiski ievēlētajām valdībām e, jāatbalsta sadarbība starp dalību valstīm, lai apkarotu nodokļu nemaksāšanu īpaši pārobežu kontekstā. Īpaši tādu nemaksāšanu, ko veids multinacionālās korporācijas. Tātad. tad atbalsta KKUNB e, piedāvājumu un e, iespēju komisija noteikt e, nodokļu likumus. Pilnvaras tiek nodotas komisijai ar tādu nosacījumu, ka komisija stingri vērsīsies pret multinacionālajām korporācijām. Protams, faktiski grūti būs panākt šo mērķi. Uh, Eh, iespējama peļņas novirze, iespējams eh, notiks sistēmas ļaunprātīgā izmantošana, iespējams peļņas novirze notiks arī Eiropas Savienībā. Eh, tas ir un paliek risks. Mūs interesē visu pirms permanent establishment šī definīcija. Uh, jo atkarībā no tā, kā tā tiek definēta, rodas eh, nodokļu nemaksāšanas risks. Eh, mēs te runājam iespējams eh, par visu ārvalstu ieņēmumu iekļaušanu darbības jomā. Svarīgi ir neļaut multinacionālajām korporācijām ļaunprātīgi izmantot sistēmu. Referents daļēji pieskaras šai šai problēmai savā priekšlikumā, bet pagaidām nevar piedāvāt visas atbildes. Nu, kā kā UNB piedāvā ļoti daudzas priekšrocības. Svarīgi gan paskatīties uh, uz to, kā tiks organizēta grāmatvedība atsevišķiem uzņēmumiem, jo citādi uh, nodokļu nemaksātā vietā nāks negodīgi uh, grāmatveži. Mēs šobrīd eh, vēl gatavojamies eh, šim konsolidācijas eh, solim. Un svarīgi visu rūpīgi izvērtēt, lai nerastos zaudējumi pēc pārāk steidzīgās rīcības. Ja mēs uh, sasteigsim lietas, uh, tad mēs daudz ko varam zaudēt un iegūsim relatīvi nedaudz. Ja mēs salīdzināsim mūsu sistēmu ar Kanādas sistēmu, to būtu vārds uh, aplūkot sīkāk. Un tur mēs arī redzam, cik grūti ir novērtēt aktīvus un, teiksim, kā materiālus aktīvus pārvērst finanšu aktīvos, eh, tas eh, varētu mūs interesēt vairāk. Protams, dalībvalstīm būs jāpiemēro eh, pasākumi pret nodokļu nemaksāšanu ļoti aktīvā veidā. Un tagad par šo konsolidēto nodokļu bāzi. Pētējumi no ASV un citām valstīm Mm, pierāda, ka šai sistēmai ir daudz priekšrocību, bet nepieciešami ziņojumi no katras uh, valsts, uh, apkopot uh, visu valstu statistiku, rūpīgi izvērtēt situāciju, rīkoties pirms tas tiks izdarīts, būtu ļoti bezatbildīgi. Vēlreiz ceru uz labu sadarbību ar abiem referentiem. sent the written intervention. Eh, paldies. Eva Žalī uh, man atsūtīja savu komentāru, es varu to nolasīt. Bet, principā, tas ir protokolam. Ja nu vienīgi jūs gribat. Nē, labi, tad Marko Valī, lūdzu. Paldies. Ļoti augstu vērtēju referentu paveikto darbu, jo Tas uh, saskana ar to, kas ir pēdējo gadu laikā darīts nu, nodokļu jomā pēc Panama Papers un kopumā šajā kontekstā. Tātad uh, likumdošanas jomā ir ļoti svarīgi ņemt vērā šo jautājumu vairāku iemeslu dēļ. Ir lietas, kuras nevienmēr ir viegli paskaidrot sabiedrībai, un no tā vajadzētu izvairīties. Uh, kā tas jau ir bijis eh, iepriekš ar parlamentu priekšlikumiem. Tādēļ runājot eh, par šo tekstu, ļoti daudz kam varam piekrist. Eh, tomēr mēs nepiekrītam divu soļu pieejai, jo uzskatām, ka ir svarīgi iet vienotā virzienā, lai būtu visaptveroša pieeja un lai tas notiktu nekavējoties, lai nebūtu šis nošķīrums starp divām daļām, šo čūstep pieju. Lai arī visaturīgākās eh, valstis eh, varētu piekrist šiem nosacījumiem, ir jādara viss, jādara viss iespējamais. Tālāk runājot par Paulu teikto, es domāju, ka sliekšņa pazemināšana būtu piemērots uh, pasākums. 750 eh, miljoni ir pārlieku liela summa, un es domāju, ka varbūt, ka mēs vēl varētu padiskutēt par šiem skaitļiem. Un eh, arī varam vienoties eh, par to, lai būtu maksimāli elastīgi nosacījumi, kas ņemtu vērā dalībvalstu situāciju, lai būtu šī likme uh, tāda, kas specifiski tāda ņemtu vērā konkrēto fiskālo situāciju katrā dalībvalstī. Tālāk par konkrētākiem jautājumiem un, piemēram, par attīstības un pētniecības izdevu atvieglojumiem no mūsu skatu punkta būtu labāk uh, izvairīties eh, no šādu pārāk stingru kritēriju izveidas, eh, tādēļ šeit mēs nevaram īsti piekrist. Un tālāk eh, par ieņēmumu no šiem nodokļiem novirzīšanu uz ES budžetu būtu svarīgi to sasaistīt ar valstu iemaksu pasākumiem, lai arī uh, dalībvalstīs eh, būtu vieglāk pieņemt eh, šos pasākums, ko mēs piedāvāsim. Un lai mēs varētu arī pēc būtības pēc tam par to vieglāk un veiksmīgāk diskutēt. Paldies, Barbara Kapel. Mr. Mono taking the floor on her behalf. Oui, euh, Madame Kapel étant absente. Euh... Kapels kundze nav ieradusies eh, un tādēļ vēlētos eh, izteikties viņas vietā, vai es varu to darīt, priekšsēdētāj kungs? Jā. Tātad vispirms es vēlētos eh, pateikties eh, par Tanga un Lamasūra kunga paveikto darbu šajā ļoti sarežģītajā jautājumā, kurā dalība valstis un Eiropas komisija jau gadiem ilgi ir iestrēgusi un sevišķi tas ir pastiprinājies pēc Luxlīgas. Jautājums ir ļoti būtisks. Francijā desmitiem miljardu eiro jau gadiem iet zudumā un iet garām nodokļu, tātad valsts kasēm. Tas ir nepieņemami. Man būtu jautājums Lamasur kungam. Pirmkārt, domāju, ka jūs atbildējāt uz mūsu bažām, kas ir saistītas ar Francijas konstitūciju par vienlīdzību nodokļu sistēmas priekšā. Uh, jūsu piedāvājums atteikties no šīs liekšņa atbildētu uz uh, problemātiku, kas ir saistīta ar diviem, ar duālu nodokļu režīmu vienā valstī. Es domāju, ka tas iet pareizajā virzienā. Jautājums uh, ir par uh, tā saucamo pētniecības nodokļa kredītu CIR, kas ir Francijā un ar tiem saistītajiem jautājumiem, vai jūs neuzskatāt, ka tas varētu apdraudēt uh, šo uzstādījumu, ko esam izvēlējušies attiecībā pret uh, pētniecības un attīstības izdevumu neiekļaušanu apliekamajā summā. Paldies! Labi, tagad uh, aicinu pieteikties runātājus. Harigvīt Tondo un tad Luke Skunks. Paldies. Priekšsādātāja kungs, es uh, gribētu uzsvērt to, ka šeit runa ir par ļoti, ļoti svarīgu iniciatīvu. Darbs, ko ir ieguldījuši abi referenti, Tangakungs un Labazurkungs, ir ļoti apjomīgs. Protams, ir vairāki būtiski iebildumi. Vairāki cilvēki jau pauda uh, vairākas iebildes eh, pret šiem priekšlikumiem. Pirmkārt jau par eh, fiskālās konkurences eh, aspektu, kuru varētu ļaunprātīgi izmantot kādas valstis savā labā. Un arī par nodokļu suverenitāti. Es domāju, ka ir kolēģi, kas noteikti aizstāvēs šādu suverenitāti un tā tālāk, taču šie kolēģi aizmirst to, ka mēs esam uh, vienotā tirgu, un te nav runa tikai par to, ka būtu jāuzliek nodokļi multinacionālām kompānijām. Te uh, runa ir par to, ka ir uh, jāapvieno šī sistēma un uh, jānodrošina tas, lai šie uzņēmumi neizvairītos no nodokļu nomaksas kādā konkrētā valstī, lai šie līdzekļi neietu garām valsts kasē. Tādēļ mums ir nepieciešams šāds instruments parlaments šeit var spēlēt tikai konsultatīvu lomu, ja mēs neesam kopa likumdevēji. Mums ir jāsniedz atzinums um, padomē, bet mēs varam vienīgi nostiprināt, atbalstīt uh, šo instrumentu, bet mēs nevaram to jebkādā veidā vājināt vai atšķēdīt. Šis ir jautājums, uh, kurā padome paudīs savu viedokli ar vienprātības principu starpniecību, līdz ar to parlamentu viedoklis būs tikai viedoklis, kas tiks uzklausīts. Tādēļ šim viedoklim, šim atzinumam ir jābūt skaidram, vēstījumam ir jābūt stipram, skaidram, un ir vairāki svarīgi jautājumi, kurus jau izcēlā referenti, ir slieksnis, ir 40 miljoni, kurus piedāvā pauls ir digitālā nozara, kas eh, būtu jāiekļauj, kā to piedāvā Lamasūra kungs. Ir arī jautājumi, kas ir saistīti ar eh, nodokļu bāzes eh, ienākumu novirzīšanu Eiropas Savienības budžetam. Nu, es par šo visu gribētu teikt vairākas lietas. Pirmkārt, mēs eh, sagaidām nodokļu samazināšanos eh, šīs kopējās nodokļu bāzes eh, piemērošanas gadījumā. Nu, es domāju, ka komisijas izvērtējums par miljardu simt miljoniem uh, varbūt nav īsti precīzs, jo ir daudz un dažādi elementi, kas ir jāņem vērā visās dalībvalstīs un kas varbūt šajā prēķinā nav ņemti vērā. Līdz ar to pēc būtības, ja mēs runājam par kompensācijas mehānismu, ko piedāvā Lamas Urkungs, tas varbūt arī būtu ļoti labs mehānisms. Tālāk uh, vēlos uh, teikt Lamsur kungam to, ka varbūt pietiekam nav ņemts vērā tas, ka konflikti, kas varētu rasties uh, starp dalībvalstīm par šo nodokļu avotiem un novirzīšanu, varētu nākt par labu uzņēmumiem, kas vēlētos atrast izdevīgākus apstākļus, kuros strādātu, un tā tad savā labā izmantot to valstu nesaskaņas. Tādēļ vajadzētu pilnīgi noteikti izstrādāt vienotu bāzi, uz kuru balstīties, lai šie nosacījumi būtu pēc iespējas vienlīdzīgāki un optimālāki. Es ceru, es vēlos paust šādu vēlmi, priekšsēdētāj kungs, ka parlaments raidīs skaidru, uh, stingru vēstījumu šajās debatēs, kas ir ne tikai svarīgs, bet arī būtisks eh, fiskālajā jomā. Lūkas kungs, paldies, es runāšu vācu valodā. Šāda tālajoša reforma, kas ir ieplānota abos ziņojumos, noteikti vienmēr rod gan argumentus par un arī pret. Un uh, diskusijās jau pietiekam daudz uh, atšķirīgu viedokļu uzklausījām, un EKR grupā arī visi nav vienas prātis. Es, uh, jāsaku, to vērtēju visai augstu, un es ļoti labi saprotu Sandra Lūnas uh, pausto kritiku, daudzējādā ziņā es to varu atbalstīt, un es tikai gribēju uh, pieminēt, ka šī nodokļu bāze gan konsolidētā, gan parastā ir sasaistāmas, ka tās ir sadarīgas, bet varbūt, ka vajadzētu būt secībai viena pēc otras. Tas, protams, piedāvā liels iespējas, lai atrisinātu Eiropas Savienībā radušās milzīgās problēmas. Pirmā problēma ir tāda, ka nodokļu bāze nevienmēr um, atrodas tajā pašā valstī, kur notiek ekonomiskās aktivitātes. Tādēļ ir eh, dalība valstis, kas ar zemākām nodokļu likmēm mēģina piesaistīt savās teritorijās uzņēmumus, kas īstenībā uh, ienākums gūst citās valstīs. Ir arī uh, daudz uzņēmumu, kas darbojas pārobežu kontekstā, un ir, uh, protams, arī dalība valstīs uh, atšķirīgs nodokļu sistēmas, un viņi tās izmanto pietiekam veiklu, lai samazinātu nodokļu slogu. Ja mēs atrisinātu eh, šo otro problēmu ar reformas palīdzību, nu tad mūsu rīcībā būtu nu, tāda skaista pilna uh, kase ar nodokļiem, un daļu eh, šo nodokļu varētu izmantot palīdzot mazākām valstīm, kas, piemēram, būtu zaudētājs, ja mainītos nodokļu bāzes sadalījums, tās varētu līdz ar to saņemt kompensāciju. Bet ņemot vērā to, ka bāze tagad ir negodīga, mēs nevaram paredzēt, ka uh, viss būs uh, ļoti jauki nākotnē, jo būs valstis, kurām vajadzēs paaugstināt savus nodokļus, lai uh, pielāgotos kopīgajiem rādītājiem. Protams, šeit ir liels iespējas, ar kurām mēs varam daudz ko atrisināt, varam atrisināt liels problēmas. Uh, bet ja šis prieklikums tiks sasaistīts ar tādiem elementiem, kam tur nav ko meklēt, piemēram, minimālās nodokļu likmes ieviešana, domāju, ka tas tā būtu sarkana līnija gan man, gan citiem kolēģiem no EKR, un tas mums liektu balsot par šo priekšlikumu. Minimālā nodokļu likme šajā priekšlikumā ir, nu, pilnīgs svešķermenis. Uh, ja mēs šo eh, bā, nodokļu bāzi eh, definēsim tādā veidā, lai tā atbilstu valstu jurisdikcijai, tad mēs nevarēsim dalību valstīm eh, noteikt, cik augstas nodokļu likums ieviest, jo tā ir autonoma, autonoma uh, izvēle. Mums nevajadzētu tur neko uh, diktēt. Man šī nu, minimālā nodokļa likme nebūtu pieņemama un tādēļ man vajadzētu balsot pret. Tālāk priekšlikums par uh, uzņēmuma nodokļa izmantošanu, lai varētu finansēt pašresursu sistēmu Eiropas Savienībā. Es domāju, tā ir pavisam cita opera un nevajadzētu lietas jaukt kopā. Ja mēs runājam par instrumentiem, um, kas varētu būt ienesīgi un efektīvi, uh, un mēs vēlamies tos ieviest pateicoties reformai, tad nevajadzētu tur mēģināt uh, um, ieviest kaut ko slepeni. Uh, tas noteikti priekšlikuma efektivitātei nāktu tikai par ļaunu. Man tās ir divas sarkanās līnijas, nu, kuras manās acīs nekādi nedrīkstētu pārkāpt. proti pašresursi un minimālā nodokļu likme. Noslēgumā gribēju arī pateikt, man šķiet būtu daudz prātīgāk nodalīt abus priekšlikumus, kā jau to sākumā piedāvāja komisija, un domāt gan par konsolidāciju, bet vēlāk. Jo vienotā peļņas definīcija mums noteikti ļautu vienkāršāk veikt arī ietekmes izvērtējumu, un vairāk kolēģi jau to pieminēja šodien diskusijās. Mums ir jāsaprot, kāda būs um, šī priekšlikuma ietekme uz dalību valstu fiskalitāti. Es domāju, ka mēs uh, atkal uh, varam um, tikai radīt lielāku pretestību pret šīm reformām, ja mēs vēlamies tās uh, abas šīs nodokļu bāzes iekļaut vienā dokumentā un um, pret tām attiekties kā pret vienu, nevis divām atsevišķām. Paldies, redzu, ka Svens grib runāt. Jūs, Eva Žalī, um, priekšlikumu vēlties nolasīt. Well, indeed, uh, this was faster. Jā, jūs man devāt vārdu ātrāk nekā es biju to gaidījis. Eva Žolī bija mūsu grupas ēnu referente. Es tagad nolasīšu viņas domas. Mēs augstu vērtējam šī priekšlikuma uh, izskatīšanas atsākšanu. Uh, ņemot vērā, ka kopīgā ienākuma nodokļa bāze tiek izskatīta kopīgi arī ar šo konsolidēto bāzi, mēs augstu vērtējam Paula Tanga un Alana Lamasūra priekšlikumus, ņemot vērā to, ka viņi vēlas abus priekšlikumus izskatīt kopīgi. Priekšlikumi mūsu acīs ir e, ļoti veiksmīgi, jo komisijas priekšlikumā nebija līdz galam skaidrs, vai par abiem dokumentiem tiks uh, spriests uh, vienrei, vienā reizē vai um, atsevišķās dienās. Mēs uzskatām, ka pateicoties jaunajai sistēmai, kas būtu obligāta lielajiem uzņēmumiem, mēs varētu daudz iegūt, un parlaments pieprasīja šādas reformas jau kopš 2012. gada. Lielajiem uh, multikoncerniem arī ir jāpielāgojas noteikumiem, ir jāievēro likumi. Un Mēs negribam uh, pieļaut to, lai rad, rastos kaut kāds uh, kaut kāda 29. formula uh, nodokļu iekasēšanā. Mums ir jādomā par vienu sistēmu. Un uh, referentu ziņojumi ir pat vēl ambiciozāki, jo tie vēlas ieviest obligātu sistēmu attiecībā uz visiem mērķiem. Mēs ar nepacietību piedalīsimies debatēs un atbalstām referenta domu saskaņā ar kuru daļa no ienākumiem kas iegūti iekasējot nodokļus, varētu tikt izmantot, lai varētu finansēt Eiropas saimnības budžetu kā pašresursi. Uh, saskaņā ar augsta līmeņa pašresursu grupas ieteikumiem. Bet eh, mums uh, gribētos redzēt detalizētāku priekšlikumu. Uh, kā tiek finansēti e- ES pašresursi. Mēs šo jautājumu vēlamies redzēt spilgtāk izgaismotu. Mēs kā zaļie vēlamies, lai arī šis permanent establishment formulējums būtu precīzāks. Mēs gribam, lai arī saistoši tiktu noteikti tie kriteriji, kas jāievēro. Uh, daudznacionālos uzņēmumos, lai tā, tie varētu pierādīt, ka atrodas vienā konkrētā valstī. Un, protams, ir jādomā par digitālo aktivitāšu aplikšanu ar nodokļiem. Kas nesen notika Francijā? Uh, tiesa sprieda, ka Google nav uh, sēdekļa Francijā, nav tādas pastāvīgas uh, struktūras, līdz ar to viņiem nevajadzēja nekādus nodokļus Francijā maksāt. Tā sprieda tiesa. Mēs vēlamies, lai regulējums status spēkā 2020. gadā. Tagad par Paula Tanga ziņojumu. Jā. Mēs atbalstām formulējumu par uh, nu, konfidencialitāti attiecībā uz zemo nodokļu likmes uh, jurisdikciju, bet ir jāgarantē, lai mm, formulējums nesodītu attīstības valstis, kurām pagaidām nav iespējas pietiekami labi automātiski apmainīties ar nodokļu informāciju. Kā zaļie mēs uzskatām, ka uh, nodokļu bāzei ir jābūt sasaistītai ar minimālo uh, uzņēmumu nodokļu bāzi Eiropā. Mēs augstu vērtējam SD grupas referenta priekšlikums šajā kontekstā. Mēs vēlamies uh, 2019. gada 1. janvārī uh, redzēt priekšlikumu par šādas minimālās uh, uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes ieviešanu uh, vismaz 18% apmērā. Kopīgas uzņēmuma ieņēmuma nodokļa bāzes ieviešana būs tikai pirmais solis, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu un dēmpingu Eiropā. Šī bāze ir uh, jāpapildina ar minimālo uh, uzņēmumu nodokļu iekasēšanu. Uh, lai eh, varētu cīnīties pret nodokļu dēmpingu. Mēs tāpat kā referents vēlamies, lai notiktu ietekmes izvērtējums par šo režīmu katru gadu. Eiropas parlaments ir jāinformē par jaunās sistēmas uh, funkcionēšanu. Komisija tad varētu šo uzdevumu uzņemties un uh, informācija darīta regulāri zināmu deputātiem. Un ir jādomā arī par pagaidu kompensācijas fondu, lai varētu kompensēt uzņēmumiem radošos zaudējumus. Mēs saprotam, ka tas varētu vienkāršot reformas ieviešanas un pārliecināt tādas uh, negribīgas dalību valstis, bet Eh, atteikšanās no eh, vecās sistēmas vēlāk varētu būt sarežģītāka. Ja reformu neizdosies īstenoties, referenti piedāvā eh, lēmumu pieņemt paplašinātās sadarbības rezultātā. Tikai tādā veidā mēs varēsim to dabūt cauri padomē un Komisijai vajadzētu tad saskaņā ar līgumu 116. pantu piedāvāt jaunu likumdošanu, ņemot vērā deformācijas vienotajā tirgu un uh, nelabvēlīgu konkurētspējas ietekmēšana. Tas tad būtu daudz efektīvāks risinājums, lai izvairītos no tā, ka tie, kas negrib sadarboties Eiropas līmenī, varētu iegūt fiskālu pēļņu nesadarbojoties. Paldies! Paldies! Ohīlī kungs, kas strādā komisijā, lūdzu. Thank you very much. Ohīlī. Labi, ka no Sohīlī. Paldies, paldies. Es gribēju um, augstu vērtēt uh, šos uh, paustos komentārus un. Jāsaka, ka jūsu paustie viedokļi ļoti labvērtīgi vērtēja mūsu priekšlikumus. Jāsaka, ka izskanēja tik daudz domu un aspektu, ka varēšu pievērsties tikai dažiem. Pirmām kārtām ekonomikas digitalizācija un tas, kā aplikt ar nodokļiem digitalizētus produktus un pakalpojumus. Protams, tas ir jautājums, kas mm, neizbēgami rodas. Mēs garām arī mm, Igaunijas priekšlikums 15. septembrī neformālajā ekofina padomē Tallinā. Mēs saprotam, ka uh, ir jābūt ļoti rūpīgai analīzei, cik efektīvs ir šis sektors, ko varētu izdarīt. Un uh, grozot šo kopīgās bāzes priekšlikumu, mēs paveiksim tikai daļu no um, šī darba, jo ir jābūt koordinētai pieejai visā pasaulē, kur izmantotu ne tikai ES dalību valstis, bet arī trešās valstis piedāvājot risinājumus, lai no vienas puses uh, šādas transakcijas atbilstoši tiktu aplikts ar nodokļiem, no otras puses mēs nevēlamies sodīt citus uzņēmumus, mēs negribam, lai būtu dubulta uh, aplikšana ar nodokļiem vai lai būtu negodīga nodokļu konkurence. Ja runājam par minimālo nodokļu līmeni, nodokļu likmi, Mēs ļoti labi saprotam jūsu vēlmes, bet tas ir dalībvalsts Nacionālo parlamentu kompetencē. Un e, mēs dzirdam arī bažas par subsidiaritātes ievērošanu šajā sakarā. Tādēļ mēs šādus pasākums nevaram pārāk jūsmīgi vērtēt. Tas noteikti nozīmētu iejaukšanos ES eh, dalībvalstu parlamentu interesēs. Un 750 miljonus liekas, ko piedāvā komisija, uh, protams, uh, bija tāds skaitlis, ar ko rūpīgi vajadzēja iepazīties referentiem un to apsvērt, bet uh, arī dalību valstīm par to ir jādomā. Dalību valstīm būs tā tad pēdējais vārds, cik daudz uh, tās vēlas darīt un kādā veidā tās piemēros šo slieksni. Ja runājam par datu trūkumu un kā uh, analizēt uh, šos pienesums budžetā, es gribētu dot vārdu manam kolēģim, kas taks uh, nodaļā strādā ekonomiskajā uh, plāksnē tieši lūdzu. Savai kolēģei paldies, labdien! Es uh, strādāju Digi, uh, tātad taksu ģenerāla direkcijā, tikai lai precizētu komisija. Uh, ir sagatavojusi uh, aptverošu uh, ietekmes izvērtējumu un ir lēmusi arī ļoti caurskatāmā veidā uh, publicēt visus datus, ko ieguvām mobilē, modelējot dažādas situācijas. Notika uh, ietekmes izvērtējums un jāsaka, ka arī atsevišķi ietekmes izvērtējumi dalību valstīs noteikti būtu vērtīgi. Mēs guvām secinājumus, uh, ka. Uh, uh šādu priekšlikumu ieviešana nozīmētu lielāku pēļņu valstu kasēm. Mēs gan nevarējām uh, tehnisku datu trūkuma dēļ iegūt detalizētāku informāciju. Mums ir jāievēro šis ētikas kodeks. Mēs, protams, ar prieku um, iepazīsimies ar tehniskiem datiem, ja dalība valsts mums tos piedāvās izskatīšanai. Paldies! Paldies! Došu atkal vārdu mūsu referentiem divas minūtes katram. Tagad Pauls Alans, lūdzu. We change the order. Yeah, merci, euh, merci à, à, à tous les. Euh. Paldies, paldies visiem runātājiem, arī Jānu referentiem. Es konstatēju, ka vispārējā pieeja ir tāda, ka, protams, ir dažādi atšķirīgi viedokļi un domstarpības, taču vispārējā pieeja. Uh, sliecas uz to, ka abas direktīvas ir jāapvieno. Konstatēju arī to, ka doma par to, ka jāizmanto iespēja uzliekot nodokļus eh, digitālajai ekonomikai, ir saņēmusi diezgan lielu piekrišanu, pat vienprātību. Un, protams, eh, formulējums par to, ka ir jāņem vērā digitālas aktivitātes eh, konsolidējot šo nodokli, vēl tiks eh, grozīts. Bet es vēlos eh, uzsvērt to, ka pretēji vairāk kārt paustajām bažām a priori nav pamata uzskatīt, ka mūsu piedāvātā sistēma uh, nostādīs sevišķas valstis, sevišķi mazās valstis privileģētā situācijā attiecībā pret citām. Es eh, piedāvāju kompensācijas mehānismu. Žalī kundze varbūt tam nepiekrīt, taču pārsvarā cilvēki tam piekrita, protams, eh, var pamainīt formulējumu. Un es domāju, ka ilgtermiņā, nu, manuprāt, protams, ņemot vērā to, ka mums ir arī politiskās domstarpības, tās valstis, eh, kas vēlas izmantot izmantot uh, šos nodokļu ieguvumus, uh, lai piesaistītu uzņēmumus. To varēs darīt, taču valstis nevarēs uh, vairs piesaistīt uzņēmumus, kas, kuru gadījumā ne, ir neatbilstība reālajai tautsemniecības aktivitātei, kā tas bija Lukslīgas gadījumā. To nevar izdarīt vairs nevienas valsts, nemaz nelielās. Maziem vidēju uzņēmumi, kā to teica arī vairāk runātāji, būtu jānostāda vienlīdzīgā situācijā, un vairāk runātāji teica, ka gribētos vienlīdzīgu, vienādu sistēmu visiem, un slieksnis, ko nospraudīsim, pilnīgi noteikti būs viens no būtiskākajiem kritērijiem, kas noteiks to, vai šī situācija tāda būs vai nē piefiksēja ļoti interesantu domu par to, ka ir jāuzrauga jurisdikcijas aspekts, lai nodrošinātu to, ka nebūs 27 dažādas interpretācijas šīm tiesībām. Katrā dalībvalstī tā tad atšķirīga interpretācija. Pretējā gadījumā mēs to vien darīsim, kā tiesāsimies Eiropas Savienības tiesām. Un visbeidzot, atbildot uz jautājumu par to, kas tad notiks ar Francijas sevišķo pētniecības nodokļu kredītu sistēmu, vēlos jūs iedrošināt, ka komisija, kas ir izveidota Francijas senātā, ir atzinusi to, ka tur runa pa, nav par nodokļu bāzi, bet par citu mehānismu, uz kuru šis teksts neatiecas. Kā Eiropas uh, parlamenta deputāts, uh, es esmu spiests atzīt, ka nav normāli, ja atsevišķas valsts uh, eh, var izvairīties uh, no šīm normām, pateicoties uh, mehānismiem, kas uh, neietilpst aptvērumā. Līdz ar to mums būs jāpanāk tas, lai nebūtu nevienlīdzība un netaisnīgas uh, situācijas šeit nerastos. Paldies! Paltang! Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti priecājos par šīm diskusijām. Uzskatu, ka tās ir bijušas konstruktīvas un uzskatu, ka mēs uh, tādējādi izveidosim skaidru Eiropas parlamentu viedokli. Tajā pašā laikā diskusijās arī parādījās vairāki. Ka vērā ņemami iebildumi, un es domāju, ka ir vērts uz tiem atbildēt. Pirmkārt, runājot par piešķīrumiem pētniecībai un attīstībai, kā arī izaugsmas investīcija piešķirumi un citas investīcijas. Es piekrītu tam, ka princips ir optimistisks un pareizs, taču ir jābūt realistiskiem to ieviešot. Parlamenta pozīcija ir jābūt realistiskai. Un viens no jautājumiem, par kuriem šeit ir jārunā, ir arī nodokļu ienākumi. Katrai valstī ir bail par to, ka kritīsies iemaksāto nodokļu daudzums, taču es domāju, ka Par to baidīties nevajadzētu. Jādomā arī par pārējais posmu. Komisija nāk klajā ar priekšlikumu, kurā mēs nošķīra, nošķiram šos procesus, bet es tiešām nezinu, vai tas ir vislabākais veids, kā to darīt. Proti, nošķirt um, kopējo uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi no uh, kopējā konsolidēta uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzes. Es domāju, ka ir tik tiešām vērts pievērst uzmanību šim pārējais posmam, lai izvairītos no neparedzamiem apstākļiem un rezultātiem. Jautājums par slieksni. Mēs vēlamies šo sistēmu paplašināt, iekļaujot ne tikai lielākus uzņēmumus, uh, bet gan visus uzņēmumus, kas vēlētos tad gūt labumu no šīm e, normām. Taču, protams, ka tam būs vajadzīgs laiks. Es gribētu atsaukties uz matmakārtī teikto par to, ka šai nodokļu sistēmai ir jābūt visaptvarošai. Eiropai, manuprāt, šobrīd ir unikāla iespēja nostādīt, nospraust standartus uzņēmumu nodokļiem globālā līmenī, bet visā pasaulē. Šobrīd gan ASV iet pretie virzienā, taču ES ir unikāla iespēja nospraust standartus tam, kā tad tiks veidotas uzņēmumu nodokļu sistēmas kalpojot par paraugu visai pasaulē. Tajā pašā laikā mums ir jādomā, kā tad mēs strādāsim ar trešiem valstīm, kas nav ES. Arī šis diskusija aspekts ir svarīgs. Te nav runa arī tikai par trešajām valstīm, bet arī ES iekšienē attiec, par attiecībām starp dalībvalstīm. Visi šie aspekti ļoti interesanti un vērā ņemami. Tādēļ vēlos vēlreiz pateikties visiem, kas ir iesaistījušies un ar nepacietību gaidīšu turpmākas diskusijas par šiem jautājumiem. Lielas paldies! Laika grafiks ir šāds. No, eh, grozījumu iesniegšanas termiņš 25. septembris CC, CTB. CCTB 25. CCCTB 26. septembris 10. oktobrī viedokļu apmaiņa ar nacionālajiem parlamentiem 6 tajā novembrī grozījumu diskusijas un ekona būs uh, arī balsojums un cerams 18. būs arī balsojums uh, plenāru sēdē. Lies paldies uh, jums visiem. Šis, uh, šīs bija ļoti auglīgas diskusijas par mūsu uh, nodokļu tiesību aktu stūrakmeni. Tagad um, 15 minūšu pārtraukums.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 Par diviem dokumentiem jānobalso. Par budžetu. Par budžeta iedaļām mums jābalso obligāti par otro balsojumu. Ir vēl šaubas, turpinās diskusijas par daudzām lietām, iesniegti pēdējā brīdī mutiskie grozījumi, un es uzskatu, ka referents varētu piedāvāt to atlikt līdz nākamai pirmdienai. Ja kolēģi piekrīt, tad darīsim tā, dargie kolēģi. Budžeta procedūra ir diezgan mm, tāda neparasta. Man bija jāiesniedz ziņojums jūlijā sanāksmē, pirms tam es nevarēju, jo bija jānogaida padomas pirmais lasījums. Un, un, mm, mm, tad, uh, Jūs atceraties šo pēdējo sēdi Strasbūrā, nu nevar teikt, ka zāle bija pārpildīta, bet nu, tagad mums tomēr jābalso, jo septembra beigās mm, jānobalso visām komitejām. Tāda ir procedūra, un tāpēc vakar notika ēnu referentu sanāksmes, pastāstīju par kompromisu grozījumiem un uh, kas tika sagatavoti pēc iesniegtiem groziem priekšlikumiem, un vakar eh, garstāvoklis bija diezgan mm, labs, un šķiet, ka varam vienoties, bet tagad izrādās, ka viena grupa tomēr ir problēmas eh, neatrisināti jautājumus, ierosina bals nebalsot par rezolūciju, eh, balsot tikai par budžeta skaitļiem, jo tas ir budžeta iedaļām, jo te mums ir ļoti stingrs laika grafiks. Un, ja līdz rītdienai nebūsim nobalsojuši, tad um, nekas nesanāks tālāk. Savukārt rezu, par rezolūciju varam balsot vēl nedēļu vēlāk. Tā kā ierosinu balsot tikai par budžeta iedaļām. Tagad paldies Markusam. Tad neatkarīgi no iemesliem mēs varam konstatēt, ka referents pieprasa atlikt vienu balsojumu labi. Ja neviens neiebilst, balsosim tikai par budžeta iedaļām. Un tagad sāksim balsot, bet pirms tam e, izmēģināsim sistēmu. Pamēģiniet lūdzu vēlreiz. Bet sāksim balsot tagad un paskatīsimies, cik mums būs e, nodoto balsu. Sākam balsot. Labi. Beidzam balsot. Un viens EPP, viens S un D. Kolēģis, ne tikai viens EPP kolēģis mums ir jāpievieno, jo S un D kolēģiem mierīts tagad darbojas ļoti labi. Grozējums ekon 6614 par pret atturas noraidīts. Ekon 6601 un 6625 par pret atturas pieņemts. Ekon 6612 par pret atturas noraidīts. Ekon 6613 par pret atturas noraidīts. Kon 6627 par pret atturas noraidīts. Kon 6617 par pret atturas noraidīts. Kon 6602, 6611, 6626 par pret atturas pieņemts. 6606 šeit um, mums ir um, mutiskas grozījums, ko ierosina zaļiem lai 100 tūkstošus eiro pārvietot rezervē, un, ja mēs to pieņemam, sākotnējs teksts atkrīt, eh, vai te būtu iebildumi, acīm redzot, ir drukas kļūda. Tad balsojam par šo mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Ja? 6619 par pret atturas noraidīts, 6615 par pretatturas noraidīts, 6618 par pretatturas noraidīts, 6628 par pretatturas pieņemts, 6605 par pret pārbaudīsim 6605 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6, 6, 1, 6 par pret. Atturas noredīts. 6, 6, 2, 0 par pret. Atturas noredīts. 6, 6, 0, 8 par pret. Atturas pieņemts. 6, 6, 0, 0. 6, 6, 0, 7, 6, 6, 2, 3 par pret atturas pieņemts. 6624 par pret atturas pieņemts. 6604, 6609 par pret atturas pieņemts. 6603, 6621 par pret atturas pieņemts. 6610 par pret atturas pieņemts. Balsojam par visu grozīto tekstu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 41 plus 1, 42 pār 7 pret 5 atturoties. Pieņemts. Apsveicam referentu. Labi. Nākamais punkts darba kārtībām. Preventīvās pārstruktūrēšanas regulējums, otrā iespējama pārstruktūrēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru, efektivitātes palielināšanas pasākumi. Atzinuma sagatavotājs ir Enrique Kalvēšām Bons. Mēs tātad skatām šo atzinumu projektu. Referentam vārds. Kur ir referents? Es viņu neredzu. Too short, too and... Varbūt mēs pārāk ātri pabeidzam balsot, un viņš vēl nav ieradies. Un nu, tad pavisam īsa pauzīte, sagaidīsim referentu. No, he's not there, but... Okay, short suspension. Uh, rapporteur arrived. Uh, Referents ir ieradies. Un, uh, viņš neko nav nokavējis. Īstenībā mēs bijām vainīgi, jo ātrāk nobalsojām par paredzēto. Tagad jums ir vārds, vai esat gatavi prezentēt 13. punktu darba kārtībā. Lielas paldies, priekšsēdētā kungs. gribēju runāt Dantes valodā, bet, nu, eh, tomēr runāšu Cervantes valodā. Tātad, kolēģi. Mums ir eh, kopīgais eh, uzdevums uzlabot ļoti būtisku tekstu, kur runa ir par eh, iekšēju tirgus mobilitāti un vienotību. Mums eh, šim nolūkam sagatavots mm, direktīvas priekšlikums. Šī direktīva ir eh, nākamais solis mm, galudai iekšējai tirgus funkcionēšanai. Mēs runājam par kapitāla pārvietošanas brīvību un uzņēmēju darbības brīvību, par šķēršļu likvidēšanu. Uh, šiem darbības veidiem, šķēršļiem, šķēršļi, kas ir izveidojušies vēsturiski, un arī par um, preventīvo pasākumu īstenošanu. Tas arī atrisina sadrumstalotības uh, uh, radīto tiesisko nenoteiktību. Protams, lai atrisinātu visas šīs problēmas, nepieciešams strādāt nacionālajā līmenī, sadarboties, ievērojot subsidaritāti, arī veselo saprātu jāliek lietā, jo runa ir par principu praktisko ievērošanu. Un šie principi tiks ievēroti tikai, ja tie atbilst vietējām vajadzībām. Tad es runāju par subsidiaritāti, un uh, tas nozīmē arī inteliģences decentralizāciju. Runa nav par to, lai atbalstītu tikai labi funkcionējošos uzņēmumus, runa ir par kopīgo uh, ietvaru un uh, iespēju veikt pārstruktūrēšanu uh, visiem uzņēmumiem, kam tas ir vajadzīgs Eiropas Savienības līmenī. Mēs uh, te skatām trīs tematiskus aspektus. Visu pirms preventīvās pārstruktūrēšanas pasākumu ietvaru, otru iespēju uzņēmumiem un treškārt pasākumi, lai uzlabotu uh, maksātnespējas, parāds saistību, dzēšanas, pārstruktūrēšanas iespējas uzņēmumiem. Šis ir interesants iespējas tieši MVU sektoram. Ja mums ir uzņēmums ar 50 darbiniekiem, tam ir problēmas ar kreditoriem, tam var būt ļoti vajadzīga palīdzība, un šie uzņēmumi var gūt labumu no agrīnas iejaukšanās pirms uh, sabiedrība nonāk lielās grūtības, uh, un, uh, ja tas tiek izdarīts, uh, mm, tas tiešām uzņēmumu atbalsta un uh, beigu beigās samazina iekšējā tirgus fragmentāciju. Teiksim, parāda saistību uh, nomaksāšana dažreiz arī izraisa papildu izmaksas, kas kreditoriem rada papildu zaudējumus. Tāpēc šeit ir paredzēta iespēja trīs gadu laikā uzņēmumam uh, pārstruktūrēties un e, pēc tam parāds saistību e, nokārtošana var noritēt ātrāk un mazāk sāpīgi, bet es pieprasu vairāk no komisijas, vairāk agrīnas iejaukšanās. Dalību valstīm jāskatās uz uh, vietējo iestāžu, kompetento iestāžu budžetiem jārūpējas par to, lai šis budžets būtu pietiekami līdzsvarots, lai šo agrīno iejaukšanos arī veiktu katrā gadījumā, kad tas ir vajadzīgs. Turklāt jādefinē skaidri noteikumi parāda saistību dzēšanai un pārstruktūrēšanas plāna īstenošanai. Un par otro iespēju jārunā vairāk Šobrīd uzņēmē darbības situācija Eiropā ir satraucoša. Mazie uzņēmumi, mikro uzņēmumi ļoti cieši. Šī brīža krīze un tikai nedaudziem mums izdodas palīdzēt šobrīd, vajadzētu mācīties no šīs situācijas, vajadzētu darīt vairāk lietas labām. Vēlamies, lai komisija definē vadlīnijas, saskaņā kurām dalībvalstis sagatavotu kopīgus standartus, kad, piemēram, notiek negodīga uzņēmēja darbība, kad kompetentai iestādē vajadzētu iejaukties, kādiem pasāk, kādi pasākumi būtu īstenojami. Uh, juristi šai procesā spēlē ļoti īpašu lomu. Un principā vairāk domā par eh, gludu uzņēmuma likvidāciju, nevis uzņēmuma pārstruktūrēšanu un palīdzības sniegšanu uzņēmumam. Te nepieciešami konsultanti, kas eh, domā eh, par uzņēmumu, kuru galvenais mērķis ir palīdzēt uzņēmumam, nevis pēc iespējas ātrāk novadīt bankrota procedūru. Man te ir pāris ideju. Īstenībā man ir daudzas lietas, par ko runāt. Alda, te ir daudz, daudzas prioritātes, bet eh, norādīšu tikai uz pašu svarīgāko. Es zinu, ka mums ir problēmas, lielas problēmas ar patērētāju parādiem. Mums ir patēriņa preces, eh, mājokļi, mašīnas un tam līdzīgi. Šī patērētāja situācija ļoti atšķiras no uzņēmēju situācijas. Nevajadzētu šīs lietas jaukt. Es pieprasu no komisijas attiecīgus pētījumus un ļoti konkrētas eh, direktīvas eh, piedāvājumu privātiem parādiem. Runājot par um, valsts aizdevumiem, te vajadzētu domāt par uzņēmēju atbalstīšanu un uh, valsts interesēm, runājot par pārādu saistību ievērošanu. Te katrai pusē ir savas intereses, kas jāņem vērā. Un tad, protams, ir arī uh, ienākumus nenesoši aizdevumi. Uh, Priekšsādātājs saka, jums bija tikai 5 minūtes. Jā, par uh, ienākums nenesošiem aizdevumiem es gribēju vēl kaut ko pateikt, bet, bet tad es neko neteikšu vairs. Labi, paldies. Labi, Fandenkendelāre kungs. Paldies par šo atzinumu. Jāsaka, ka ja uzņēmums bankrotē, Tas nozīmē arī milzīgu sociālo stigmu, lielākā mērā šeit nekā, piemēram, ASV, un tādēļ cilvēkiem arī ir grūti lūgt palīdzību šādos gadījumos, bet mēs runājam par eh, jaunu iespēju piedāvāšanu. Un šie bona fide uzņēmēji, viņiem ir jāpiešķir vairāk iespēju Eiropā, lai viņi varētu atkārtoti atvērt savu uzņēmumu. Un jādomā arī par tādu, tādām glābšanas operācijām, glābšanas struktūrām. Un noteikti ir jābūt arī ātrākai uh, iejaukšanās iespējai, lai uzņēmumu varētu pirmām kārtām vispār izdzīvot. Un uh, referents runā arī par juridisko noteiktību. Es uzskatu, ka šis atzinums lielā mērā sasaucas ar komisijas priekšlikumu, ko varu arī atbalstīt. Katrā ziņā mums ir jādomā arī par palīdzību, ko varētu sniegt, piemēram, um, maksāt nespējas speciālisti, dažādi juristi, lai šie cilvēki patiešām varētu saņemt palīdzību, ka tā ir nepieciešama. Mēs runājam arī par grozījumiem. Es eh, gribēju arī pievērsties eh, MVU eh, individuāliem uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem ir jādomā par labu līdzsvaru starp MVU kā kreditoriem un debitoriem. Mēs nevaram visu tikai uh, harmonizēt, un mums, protams, vajadzētu padomāt arī par uh, lielākas, uh, nozīmīgākas lomas pie, piešķiršanu maksātnespējas speciālistiem. Viņiem ir jābūt iespējai uh, piedalīties uzņēmumu glābšanā jau ātrāk. Jāsaka, MVU nevienmēr ir pietiekami daudz līdzekļu, lai uh, šādu speciālistu palīdzību izmantotu, un dalību valstīm ir jāatvēl tādēļ arī budžets šādām konsultējošām struktūrām. Es arī piekrītu referenta teiktajam, kad viņš runā par agrīnās brīdināšanas mehānismiem, un komisijas priekšlikums manās acīs ir tāds pārāk vispārināts, tādēļ mēs parlaments varam to noteikti padarīt labāku un detalizētāku. Un, ja mēs runājam par tādiem vārīgākiem kreditoriem, piemēram, darba ņēmējiem, arī tie būtu labāk jāpasargā. Šeit vēl ir daudz darāmā. Paldies! Thank you, Andrea Kotolīno. Eh, vorrei innanzitutto ringraziare. Gribētu vispirms jau pateikties uh, kolēģim par ieguldīto darbu. Ļoti sevišķi novērtēju to, ka ir mēģinājumi panākt eh, saskaņošanu, harmonizēšanu Eilo, Eiropas līmenī. Ceturtajā norādītie apsvērumi, kā arī informācija, kas ir eh, saistīta ar modeļiem un ar paraugiem un kritērijiem, kas eh, tiks eh, izmantoti veicot pasākumus eh, šīm pāraudzības struktūrām ar iespēju sankcionēt pārkāpumus. Ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums, kas prēdā šajā tekstā, un tas ir par piešķirtajiem kredītiem. Ir jāveicina šādi svarīgi pasākumi, kādi ir šajā tekstam un jānodrošina arī tas, lai uzņēmējiem būtu efektīva kredītu pārvalde, kā arī, lai būtu arī sekundāro kredītu tirgus uh, pārvaldība veicināta, lai likvidētu dažādas uh, nevienlīdzības un asimetriju, kas šeit varētu parādīties. Tādēļ arī vēlos uzsvērt to, ka ir jāizteno tādi pasākumi, kas uh, atbildētu specifiski uz Eiropas Savienības MVU samazinot šo uzņēmumu izmaksas, administratīvo slogu, un ir jānostiprina visas tās procedūras, kas varētu nodrošināt tiešu vai netiešu e, turpinātību, lai uzņēmumu varētu turpināt strādāt. Šādos apstākļos tātad ir jāaizstāv gan aizdevēja intereses, gan jāaizsargā darbinieki. Uh, Tālāk jautājums par spēku samēru maksātnespējas procedūras laikā. Krīzes eh, laikā bija aizdevēji un atsevišķas kategorijas, kuras eh, ļaunprātīgi izmantoja šo situāciju, lai liektu iespēju īstenot šo plānu. Manuprāt, būtu svarīgi padziļināt šo tekstu un to grozīt vēl vairāk, lai līdzsvarotu šo spēku samēru. Runa ir par transversālo struktūru, par uh, kapitāla turētāju disciplīnu un jābūt arī pasākumiem, kas uh, tātad uh, nodrošinātu šo samērīgumu. Kopumā uzskatu, ka esam paveikuši ļoti labu darbu. Paldies, Sandra Lunds! Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam. Es uh, neatkārtošu jau izskanējušās domas. Mēs patiešām uh, Atbalstām arī šīs politiskās nostādnes, ko nosauca ēnu referenti, bet gribēju tikai pieminēt trīs atsevišķas jomas pirmām kārtām ja mēs runājam par pārstruktūrēšanu un, un maksāt nespēju, ir atšķirīgi režīmi Eiropas Savienībā, un tas, protams, ietekmē uzņēmumu un investoru rīcību. Uh, ir tikai pamatoti tam visam pievērsties, un eh, tas ir jādara vēl detalizētāk, un tāpat jāparūpējas par eh, to, lai netiktu sodīts tās valstis, kas jau ir savu darba daļu paveikušas, kas jau ir pietiekami labus režīmus šajā jomā ieviesušas. Tās mēs nedrīkstam sodīt tikai tādēļ, ka citās vietās trūkst efektivitātes, runājot par pārstruktūrēšanu. Bet Es domāju, ka gan komisija, gan uh, referents to ir uh, pietiekami labi sapratuši, ir jābūt arī pietiekami augstam elastības līmenim, un uh, tas ir pietiekami svarīgi. Mēs arī augstu vērtējam uh, referenta lēmumu nepaplašināt aptvērumu, e, ja runājam par pārliecīgu patērētāju aizsardzību. Tie, protams, ir svarīgi jautājumi, tie ir jāatrisina. Bet e, attiecīgi tādā veidā, kā tas ir plānots, nevis to e, ieliekot vēl šīs direktīvas aptvērumā, bet arī runājam par 39. pāntu, kas attiec uz datiem kas dalību valstīm jāapkopā par uh, maksāt nespējas procedūrām, eh, tas ir eh, ļoti rūpīgi jāizpēta, kuri dati tad ir vislabākie, produktīvākie, kurus datus ir vieglāk apkopot, kurus netik ļoti. Mums, protams, ir arī uh, jānoņem uh, lieka birokrātiskā naska, nasta no dalību valstu administrāciju pleciem. Tas šodien īstenībā viss, ko gribēju pateikt, uh, un paldies arī referentam par viņu pūliņiem. Paldies! Paloma Lopesas Bermeho kundz, lūdzu. Labdien, priekšsēdētāji kungs! Paldies Enrīkēm par uh, ievadvārdiem un veikto darbu. Es uzskatu, visas grupas eh, ir vienis prātis, mums ir jāreformē mm, maksāt nespējas procedūra, lai nerastos likviditātes krīze vai eh, kas līdzīgs uzņēmumos. Tas ir pietiekami labs ietvars, lai varētu uh, vienkāršot procedūras attiecībā uz uh, pārstruktūrizēšanas pasākumiem un saglabātu darba vietas. Man gan šķiet, ka e, varētu ziņojumu arī vēl uzlabot. Un, e, ja mēs runājam arī par e, filiālēm, citreiz notiek mahinācijas, lai izvairītos no uh, Uh, parādu maksāšanas, lai samazinātu algas, aizbildinoties ar citu finansiālo stāvokli, lai gan īstenībā uzņēmumam klājas labi. Jāsaka, ka algu izmaksa ir prioritāte un uh, ir, protams, arī visiem jāpiedalās kopīgajā darbā, lai varētu garantēt uzņēmumu tālāko pastāvēšanu. Svens Gīgolds. Uh, Paldies! Es gribu teikt, ka mūsu politiskajā grupā, mūsu darba grupā ar šiem priekšlikumiem vēl neesam pietiekami labi iepazinušies, tādēļ var tikai pirmo iespaidu pateikt. Visā visumā mēs augstu vērtējam Eiropas komisijas priekšlikumu par uh, maksāt nespēju kā, sastā, kā kapitāla tirgu savienības sastāvdaļu. Jāsaka, ka atšķirīgi ietvari dalību valstīs investoriem sagādā grūtības izvērtēt pietiekam labi kredītu riskus. Labāks um, maksāt nespējas ietvars varētu ļaut izvairīties no šo uh, neatmaksāto aizdevumu riska. Tas ir ļoti svarīgi arī banku sektoram. Mēs augstu vērtējam to, ka referents piedāvā arī precizēt svarīgus aspektus komisijas priekšlikumā pieprasot uh, skaidras vadlīnijas, lai varētu cīnīties pret negodīgu um, izturēšanos un padomāt arī par tās augto otrājas iespējas mehānismu. Ir domāts arī par agrīnās brīdināšanas mehānismu vienkāršošanu, lai uh, komisija varētu iepazīties ar datiem attiecīgajā tīmekļa vietnē. Ir jābūt arī uh, maksāt nespējas un uzņēmumu likvidēšanas procedūrām, kas ir pietiekami vienkāršas, ir eh, jābūt informācijai par to, cik daudz cilvēku ir zaudējuši darbu un kā pārstruktūrēšanas eh, līgumi ir ietekmējuši investīcijas un valsts finansējumu līmeni. Atzinumā ir daudz interesantu aspektu, bet ir arī uh, vairāki jautājumi, kas ir jāizpēta rūpīgāk. tiek runāts par piekļuvi agrīnās brīnāšanas instrumentiem, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt uh, uzņēmēju darbības attīstību. Bet kāda tad ir šie instrumenti un kā tie izskatīsies praksē, tas tiek uh, noklusēts un ir jādiskutē par eh, darba ņēmēju tiesībām, iepazīstoties ar eh, jautājumu visā tā kopumā. Ko, un jādomā, ka arī uh, darba ņēmējs var izmantot balsošanas procedūrā pēc restruktūrēšanas. Mēs augstu vērtējam diskusijas ar referentiem un ar nepacietību gaidām turpmākos soļus. Uh, It sevišķi uh, maksāt nespējas uh, jomā mums Eiropas līmenī ir nepieciešams vairāk noteikumu, ko uh, vienotajā tirgū. Tas, kas notiek kapitāla tirgos, tas, protams, ietekmē patērētājs uzņēmumus, un mums ir uh, šī sistēma jāaizsargā, lai tā kopumā būtu labāka. Paldies, Sven! Tagad varu atkal vārdu dot mūsu referentam, ja neviens cits vairs nevēlas runāt. Šambona kungs, lūdzu. Gracias, señor presidente. Voy a intentar... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēģināšu tagad izteikties īsāk, jo uh, sākumā izteicos pārāk gari. Uh, Varu piekrist ļoti daudzam no tā, ko teica kolēģi. Es šeit neredzu nekādus tādus milzīgus uh, strīdus ābolus. Mums vienkārši ir jādomā, uh, ka citi jautājumi ir tā padziļinātāk jāizpēta MVU, pašnodarbinātie. Protams, tas ir uh, pašsaprotami. Uh, tās ir tādas uzņēmēja darbības struktūras, eh, kas visvairāk ir apdraudētas no eh, maksāt nespējas, ne jau lielie koncerni. Es varu arī uh, nedaudz atbildēt Palomai un uh, Svenam. Es darbojos arī nodarbinātības komitejā mēs tur, eh, eh, protams, runājam arī par šiem jautājumiem. Un ir ļoti labi, ka var saskaņot abas šīs teksta daļas, proti arī komisijas versiju. Izskanēja uh, daudzas interesantas piezīmes, jūs runājāt par izmaksu samazināšanu MVU un arī par spēku samēru. Tas uh, ir atrodams arī iesniegtojos uh, grozījumos. Spēcīgāka valsts sektora iesaiste šajos uh, jautājumos uh, varētu patiešām nozīmēt to, ka uzņēmumiem būtu vieglāk uh, saņemt otro iespēju. Kolēģis no EKR runāja par uh, šo pārobežu maksātspēju. Tas uh, sasaucas lielā mērā arī ar Lopes Bermeho kundzes teikto. Protams, šādas pārobežu problēmas ir jāizskata īpaši rūpīgi. Uh, Vēl jau sevišķi, ja runājam par tādu rūpīgo grāmatvedību un tam līdzīgi. Mēs izstrādāsim konkrētus kritērijus. Eh, ir, protams, jomas, kur tas nedarbojas tik labi. 29. pāntu izskatīšu vēlreiz. Man gan nešķiet, ka tas sagādās kaut kādas problēmas. Un vēlreiz atgriežoties pie zaļo kolēģa teiktā. Viņš grib uh, šo atzinumu padarīt vēl precīzāku un spēcīgāku. Es jau teicu, pasākumi ir jāvar formulē tā precīzāk uh, un jāsaka, ka šeit, um, manuprāt, neslēpjas tāds liels uh, strīdu potenciāls. Uh, Tādēļ uh, gribēju vienkārši pateikt, ka gaidīšu jūsu grozījumus un tad ķersimies pie darba. Paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 14. septembrim un tie tiks uh, izskatīti 6. oktobrī un balsosim komitejā 6. novembrī. Jūrija kalendārs, kāds izskatās tas? paredzēts balsot 2018. Eh, gada janvārī. Tā ir atbildīgā komiteja. Paldies, kolēģi! Šo darbu kārtības punktu būsim izskatījuši. Varam ķerties pie šīs dienas pēdējā darba kārtības punkta. Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātu personām, vidējiem un maziem uzņēmumiem. Rap, referents ir eh, Olle. Uh, Ludvigsons. Lūdzu, tev vārds. Tack så mycket för ordet här. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms, paldies visiem, kas iesniedz grozījumus. Es domāju, ka šie grozījumi pilnīgi noteikti tikai bagātina tekstu. Un, protams, ka vēl ir jāpiestrādā pie teksta, lai nodrošinātu to, ka gala versija tik tiešām atspoguļotu domu, kas ir iekļauta šajos grozījumos, tā lai komiteja varētu noslēgt darbu pie šiem jautājumiem, kas eh, attiecas uz eh, finanšu tirgus, eh, vienotā finanšu tirgus aspektiem. Šis ir ļoti nopietns solis uz priekšu mūsu darbā, un Es domāju, ka ar šādiem visaptvarošākiem finanšu produktiem iekšējā tirgū mēs pilnīgi noteikti uzlabosim pakalpojumu kvalitāti, produktu kvalitāti un arī tie būs lētāki. Tādējādi mēs eh, veicināsim arī izaugsmi un reizē apturēsim aizvien pieaugušo populismu. Tas atbildēs uz eh, iedzīvotāju vajadzībām, uz pašreizējās ekonomiskās situācijas eh, realitāti. Un tādējādi nodrošinās eh, arī labāku nākotni mūsu pilsoņiem. Priecājos, ka šeit ir eh, sasaiste arī ar mūsu piedāvāto, kas prādās zaļā grāmatā un par to, ka Ir mazinātas arī nodevas, kas ir saistītas ar um, dažādiem pakalpojumiem, par um, apdrošināšanām un citiem. Runājot par iekšējā tirgus uh, dinamiku, piemēram, šobrīd bankas var anulēt uh, kredītkartes, maksājuma kartes uh, pilsoņiem, kad viņi pārvācas uz kādu citu ES valsti. Taču jābūt skaidriem noteikumiem, kas attiektos uz valstu uzraudzības iestādēm un kas ļautu tām aizstāvēt uh, cilvēku intereses, uh, kad viņi pārvācas uz kādu citu valsti. Šādu cilvēku skaits aizvien uh, pieaug, un līdz ar to ir jāņem vērā šīs, šie jauniešu ķēršļi, ar kuriem saskars iedzīvotāji. Mums vajadzētu veicināt uh, cilvēku pārvietošanos, brīvu pārvietošanos kopienas ietvaros. Un uh, jāievēro cilvēku intereses un tiesības uh, attiecībā uz bankas kontiem un ar to saistītajām tiesībām. Tāpat arī valūtas maiņa kļūst aizvien eh, sarežģītāka un dārgāka, tā bieži ir nērta, un arī šī problēma būtu jārisina. Patērētājiem ir tiesības zināt, kas ir vislētākais variants, kā pārcelties, un līdz ar to viņam būtu jāsaņem viss nepieciešamā informācija. Ir daudz dažādu šķēršu, kas kavē integrēšanos eh, vietējā, vienotajā tirgū. Un tādēļ būtu svarīgi izveidot tiesību kopumu, kas cīnītos ar ģeobloķēšanu. Komisija piedāvā izvērtēt uh, iespēju ieviest uh, mehānismus, kas atvieglotu aizdevumu saņemšanu, lai patērētāji varētu saņemt pilnvērtīgāku informāciju un piekļūtu vienkāršāk šim produktu klāstam. Runājot par pārobežu aizņēmumiem, tie būtu arī dzen jāatvieglo, lai mums būtu kopīga tiesību sistēma, piemēram, kredītu jomā, kredītu piešķiršanas jomā. Nu, lūk, tie ir daži piemēri. Ar to arī beigšu savu sakāmo. Es domāju, ka mēs esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Tautas partijas ēnu referente Salenks Debkas vārdu. Tātad Tautas partijas pārstāvis Kadeka kungs. Paldies! Mēs esam ļoti priecīgi par šādu pragmatisku pieeju, pieeju kas šeit ir izvēlēta, jo No vienas puses ir eh, sabiedriskās eh, apspriedes, no otras puses ir zaļā grāmata, tas ir ļoti pozitīvi. Tāpat tiek ņemt vērā arī likumdošana, kas šobrīd tiek transponēta dalību valstīs, un šeit runājot, piemēram, par eh, apdrošināšanu un hipotekāro kredītu tiesību aktiem. Un visbeidzot, uzskatu, ka ir vitāli svarīgi garantēt uh, taisnīga konkurence starp eh, vecajiem un jaunajiem spēlētājiem šajā tirgu. Runājot par grozījumiem, grupa ir par grozījumiem, kas eh, mudina pielāgot nozari jaunajai ērai, tātad eh, digitālajai ērai, un tādējādi mēs varētu pilnvērtīgi izmantot mūsu inovāciju potenciālu, vienlaikus nodrošinot patērētāju drošību, kas ir neapšaubām ļoti svarīga. Tāpat um, tas varētu būt viens no risinājumiem pārmērīgām parādsaistībām. Runājot par uh, standartizāciju, jau teicu, ka jābūt piesardzīgiem šajā ziņā, jo produkti ir pielāgoti katras dalībvalsts vajadzībām, tādēļ vajadzētu uh, izvērtēt to, cik lielā mērā katrs konkrētais produkts varētu būt eh, interesants visām valstīm. Katrā ziņā tāda vispārēja standartizācija, manuprāt, šobrīd nebūtu vēlama. Alde kolēģis piedāvā iz, eh, secināt, eh, kādi tad ir šķēršļi šiem pakalpojumiem šobrīd, un es domāju, ka tieši tas jau arī tiek darīts. Es domāju, ka sabiedrības apspriedz arī ir daļa no šī procesa. Nodokļu sociālajie un regulatīvie režīmi, manuprāt, uh, ir uh, pietiekami komplicēti, un es domāju, ka komisijai šobrīd vēl nav iespēja pilnībā aptvert un likvidēt šos šķēršļus, ar kuriem saskaramies. Katrā ziņā paldies vēlreiz par sadarbību un uh, arī es esmu interesēts sākt sarunas ar maniem kolēģiem, manu referentiem un pārējiem kolēģiem. Tas ir, mēs esam faktiski tā pati komanda, kas strādāja jau pie līdzīga satura dosiem. Liels paldies! Ešlī Foksa, EK ir Ešlīs Foks. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, referentam un uh, kolēģim! par komentāriem. Man grupa iesniegusi vairākus uh, komentārus par to, ka nepieciešams uh, ieviest uh, efektīvus instrumentus, lai um, cilvēkiem būtu pieejama informācija un lai viņi būtu aizsargāti. Es salīdzināšanas portāls ir viens no piedāvājumiem, kurš nav viennozīmīgi vērtējams, jo ir jau tādi eh, pasākumi, kas pastāv, kā piemēram vienotie kontaktpunkti, kas uh, izvērtē šos pakalpojumus sniedzējus, eh, un tātad vajadzētu koncentrēties uz tiem saskaņā ar pēdējo ēst tiesas judikatūru. Mums ir skaidra aina par apdrošināšanām, eh, hipotekāriem kredītiem un patēriņa kredītiem. Un mēs, eh, mūsu grupa nevar atbalstīt eh, šo stādījumu, kāds šeit ir izveidots. Mums ir tik tiešām jāizvērtē gūstamie labumi un ir mm, jāizvērtē plusi un mīnusi, jo mēs esam skeptiski noskaņoti pret uh, finanšu produktu e, ierobežošanu šādā veidā. Mēs e, katrā ziņā e, labprāt sadarbosimies ar pārējiem, lai izveidotu piemērotus kompromisus. Paldies, Alde. Grupas pārstāve Infelds kundzem Paldies eh, par eh, ieguldīto darbu šajā ziņojumā un interesantajiem grozījumiem, taču es esmu nedaudz nobežījusies, jo par spīti labajiem priekšlikumiem, kas ir celta galdā, kā to jau kāda kungs eh, teica, šī komanda jau ir strādājusi kādu laiku pie šī jautājuma, nezinu, gan tieši cik ilgi, jau kādus divus gadus, manuprāt, un tajā pašā. Uh, laikā paralēli tam tirgus ekonomika ir ļoti, ļoti ātri attīstījusies. Mēs vienkārši esam pārāk lēni. Atbildot uz kādā kunga komentāru, varbūt vēlāk nedaudz detalizētāk, varu teikt, ka komisija ir nākusi klajā ar ļoti interesantu un noderīgu priekšlikumu skarot problēmu pēc būtības, taču ir diezgan frustrējoši un nomacoši konstatēt, ka šī šādas debatas vienmēr šķiet atduras pret subsidiaritātes ES dalībvalstu kompetences jautājumiem, un mēs nerunājam par to, ko tieši mēs vēlamies sasniegt, un es tik tiešām ļoti uztraucos par to, kad es redzu, kur tad iet investīcijas. Tās iet uz Ķīnu, uz ASV, jā, ir arī investīcijas Eiropas Savienībā, un tās pieaug, taču mēs esam tālu nopakaļ. No Ķīnai un ASV. Man, mūsu tirgus taču, tie ir teoretiski tam vajadzētu būt uh, pievilcīgam, taču tie dodas citur. Ja mēs turpināsim par šo jautājumu debatēt tā, it kā mēs uh, tikai nu pat sāktu dzīvot 20. gadsimtā, tad mēs pilnīgi noteikti visu zaudēsim. Šeit ir mūžīgais jautājums par subsidiaritāti un par to, vajag, vai vajag vai nevajag ko Eiropas līmenī šeit veidot. Mēģināsim tomēr raudzīties uz to globālāk un uh, saprast, kā tad mēs varētu kļūt par pamatspēlētājiem globālajā tirgū. Es nezinu, vai mēs vēlamies teikt, uh, jā, nu mēs tad paliksim tādi pieticīgi un uh, tīri un skaidri. Uh, un neķersimies, vērsim pie ragiem, bet tad uh, investori vienkārši dosies uz Ķīnu. Mums ir jābūt daudz stingrākai nostājai, jābūt konkrētākiem. Jā, protams, komisija piedāvā vairākas lietas, lai likvidētu šos šķēršus, taču ne jau pamat nozarēs, kā fiskālā komponente, uh, sociālās uh, regulatīvās barjeras, uh, tas ir šis tā saucamais zilonis uh, istabā, ko mēs nevaram izlikties nemanām. Mēs nevaram izlikties, ka ar uh, šādiem margināliem jautājumiem, ko risinām, uh, mēs atrisināsim pamatu problēmu. Pamat jautājums šeit ir par to, vai mums ir drosme un uh, ambīcijas eh, panākt patiesu vienotu eh, tirgu. Vai mums ir vai nav šādas ambīcijas? Ceru, ka ir. Paldies, Marīza Maties, goe. Paldies, eh, priekšsādātāji kungs. Es teiktu, ka Ļoti pienācīgi šeit tika teikts, ka daži no mums jau strādā vairākus gadus, divus gadus pie šī dosie un turpināsim vēl to darīt. Atzinīgi vērtēju referentu paveikto, taču tas uh, nemaina manu pozīciju pēc būtības, kas ir diezgan kritiska. Uzskatu, ka visas debats par šo rīcības plānu par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem maziem uzņēmumiem uh, ir atdurušās pret to, ka joprojām mēs nespējam atrisināt eh, pašu būtiskāko. Šeit runa ir par to, ka viss orientējas nevis uz klientiem, uz patērētājiem, bet uz tiem, kas eh, gūst peļņu, kas uh, piesaista finanses, un tas viss ir saistīts ar uh, finanšu krīzi, ar sociālo ekonomisko krīzi, no kuras mēs tā īsti vēl neesam atguvušies. Un katrs uh, jauns inovācija vilnis, uh, protams, ir apsveicam vērtējums, taču ir jābūt pietiekami reāli noskaņotiem. Vajadzētu skaidri izvērtēt un kontrolēt dalībvalstu situāciju reizē raugoties, kādas tad ir reālās iedzīvotāja intereses, taču mēs nevaram to panākt ar šādu diezgan vispārēju rīcības plānu. Jo pašreizajā situācijā ir tā, ka cilvēkiem tad būtu pašiem jāinteresējas eh, par finanšu tirgiem un jāorientējas tajos. Un tas eh, nav iespējams. Es domāju, ka mums vajadzētu izveidot eh, skaidru sistēmu, kurā cilvēki varētu orientēties un jāizvairās no tā, lai nebūtu negatīva ietekme šīm inovācijām uz cilvēku dzīvi, kā tas ir noticis jau pēdējo gadu laikā, taču šobrīd izskatās, ka mēs neesam mācījušies no savām kļūdām un ka mēs eh, faktiski desmit gadus esam izjutuši iepriekšējās krīzes sekas un tagad uh, dodamies eh, taisnā ceļā nākamajā krīzē. Es domāju, ka joprojām ir pamats bažām, ir pamats šaubām un ir pamats būt piesardzīgiem. Eiropas iestādes būs tās, kurām būs jāpārauga, jākontrolē šie procesi, tad jums ir jābūt atbildīgai pieejai un uh, jābūt uh, pārdomātai, skaidrai sistēmai. Paldies! Ernests Urtasun. Un tagad zaļo vārdā Urtasun kungs. Paldies Gigolda kungu vārdā, es sakos, viņš nevarēja ierasties. Ļoti labi, ka skatām šo punktu. Arī labi, ka komisija tam visam pieskaras uh, savā rīcības plānā, zemāks izmaksas, barjeru likvidēšana, labāk piekļuva operatoriem. Uh, un pakalpojumu sniedzējiem, um, labāka produktu pakalpojumu kvalitāte. Tas viss ir jākombinē. ar labāku patērētāju aizsardzību un datu aizsardzību. Uh, te komisija jābūt ambiciozākai un ne tikai par zemākām izmaksām runāt patērētājiem, bet eh, par labāku datu aizsardzību, no kuras patērētāji var gūt labumu. Lielbritānijai eh, ir eh, finanšu iestādes pārskats, kur runa ir par finanšu starpnieku negodīgu rīcību, kas rada asimetrisko situāciju tirgu un no kuras cieši patērētāji. Līdz ar to mēs aicinām komisiju ne tikai to acīm redzamo skatīt savā rīcības plānā, Ļoti svarīgs grozījums ir numurs 51 uh, attiecībā uz uh, atbildīgākām investīcijām, par agrīnu rēģēšanu un uh, valdības reakciju, kā arī informētu izvēli, balstoties uz objektīviem, taisnīgiem kritērijiem svarīgi ir nodrošināt patērētājiem iespēju veikt labu izvēli. 62 un 121 eh, arī ļoti svarīgi grozējumi, lai referents eh, to ņem vērā. Un pieminēšu grozījumus, ko atbalstīsim. Mēs eh, priecājamies, ka pastāv plašs konsens tam, ka jārēģē uz patērētāju vajadzībām, piedāvājot pakalpojumus labi, ka tiek izveidoti taisnīgi spēles noteikumi visiem operatoriem un arī jaunpienācējiem, ka nevajadzētu traucēt tirgus darbību, ka visai tehnoloģiskai attīstībai jānotiek harmonizētā veidā. Nu, labi, ja mēs iekļautu arī grozījumu 157 par azartspēlēm, ko uh, piedāvā kā finanšu pakalpojumus un arī par krājkontiem. Mēs um, Ceram uz uh, skaidru uh, vēstījumu no komisijas puses un vēlamies, lai rezultātā komisijas priekšlikums uh, top vēl ambiciozāks. Paldies! Es neredzu kapels kundzi. Labi. Brīvais mikrofons. Nav kandidātu. Ludvigsona kungs, jums vārds. Paldies! Es domāju, ka mums izdosies. Es darīšu visu, lai sagatavotu labus kompromisus. Bet, nu, jādara viss, lai pārvarētu šo izaicinājumu. Šobrīd eh, mazuma tirzniecības eh, finanšu pakalpojumu jomā notiek tāda attīstība, kas noteiks eh, tendences nākotnē. Lietas strauji mainās. Uh, konkurētspēja pieauga, ar to jau pats par sevi viss ir kārtībā, jo labāka konkurētspēja, sīvāka konkurētspēja noved pie lētākiem, pieejamākiem produktiem, bet eh, jābūt ambicioziem, ķeroties pie darba. Un pirmkārt jādomā par Eiropas pilsoņu un iedzīvotāju interesēm. Uh, lai produkti nebūtu tikai lētāki, bet arī labāki. Mums jāpalīdz cilvēkiem, jāizmanto visas iespējas, ko piedāvā Eiropas atvērtas robežas, un es esmu gatavs darīt visu, lai vienotos par labiem, racionāliem kompromisiem. Protams, es nevaru atbalstīt pilnīgi visu, kas tiek ierosināts, bet darīšu pēc iespējas vairāk lai nākotnē mēs tiešām palīdzētu mūsu pilsoņiem. Paldies! Lielas paldies! Balsojums ekonu komitejā notiks 9. oktobrī. Balsojums plenārsēdē notiks novembra sesijas laikā. Lielas paldies jums visiem! Varam noslēgt šo sanāksmi. Nākamā sanāksme notiks nākamā pirmdiena, 4. septembrī, pulksten no 15. līdz 18.30. Paldies!